Mesdames, messieurs. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, atpūtas laiks ir beidzies, mēs atsākam mūsu darbus. Paldies visiem kolēģiem, ka esat atnākuši tiešām laikā. Esiet lūdzu klusi šodien. Uh, ir garākais gada balsošanas dienas brīdis, jo mēs tikai balsosim visu dienu tie būs eh, grozījumi budžetā nākošajam gadam pārsvarā, bet mēs eh, sāksim, nu, tā kā aperitīvu zināmā mērā, divi balsojumi par eh, atšķirīgiem tematiem, par kuriem mūsu komiteja ir atbildīga vai nu, lai dot atzinumu, vai plenārsēdē piedāvāt pieņemt lēmumu. Tūlīt pat došu vārdu Barbarai Matērai, kas e, iepazīstinās e, jūs ar vairākiem jautājumiem. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds. Mums nav bijis laika izdiskutēt šos jautājumus, un mums ir ļoti maz laika, tādēļ lūkšu referentu arī izteikties ļoti īsi, un ja kolēģi vēlas ko teikt, tad esiet lūdzu arī. Uh, īsi, bet visādi citādi man liekas, ka balsojums nevarētu būt pārāk sarežģīts. Barbara, lūdzu, jums vārds. Yes, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām pacentīšos to izdarīt ātri. Un e, pārāk ātri es tomēr nevaru runāt, jo gal galā tūkiem jāspēj iztūkot. Runājot par globalizācijas fondu un finansējumu ir viens pieprasījums no Dānijas un viens ir no Spānijas, no Galīcijas. Attiecībā uz diviem eh, dāņu pieprasījumiem šeit mēs runājam par Danfos, kas prasa 8 miljonus 900 tūkstošus eiro. 2010. gadā. Un tā ir rūpnīca, kas razu, ražo elektroiekārtas. Un tāl otrs uzņēmums ir Linak 138 miljoni atbalstam, 100 Kopā, kopumā šī summa ir 1,200 tūkstošu. Un pavisam Tekstila rūpniecībā ir eh, tātad eh, Galīcijā tas ir skāris vairākus uzņēmumus un tādēļ kopējā pieprasītā summa ir 50 tūkstoši. Un sekojot budžeta komitejas eh, pieprasījumam un komisijas lēmumiem, situācija ir sekojoša. Komisija ir atradusi alternatīvu finansējumu šī fonda ietvaros, lai veiktu maksājuma apropriācijas Eh, budžeta līnijā A, kas ir paredzēta inovāciju programmām un konkurētspējai, ko var pārnest un izmaksāt uzņēmumiem. Un paldies priekšsēdētāji par šo iespēju Daudz kolēģi ir ieinteresēti tajā, ko komisija šeit dara, un tādēļ ir labi, ka mums ir laiks par to diskutēt. Mums ir trīs grozījumi, un tie ir diezgan līdzīgi. Viens ir no Aldas kolēģiem, otrais no sociālistu puses Šie te grozījumi runā par šī te fonda nākotni. Un mans viedoklis ir tāds, ka šī fonda nākotne jau tika izskatīta portašu ziņojumā. Un e, nākamajā, e, runāt par nākamajiem budžetiem, nākamo finanšu perspektīvu mēs par tiem runāsim. Es esmu par trešo Alvaro un Haglunda um, grozī, grozījumu, tur tiek e, prasīta arī lielāka taupība. Uh, bet no otras puses ir tikai taisnīgi, ka komisija ir jācenšas atrast jaunas budžeta līnijas, nevis, teiksim, tās, kas ir paredzētas maziem vidējiem uzņēmiem. Parfait, madame la rapporteure. Tas bija ļoti labi, referents kundze. Alvāro kungs vēlas izteikties. Herzlichen Dank, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Nu, man tulk arī izcili labi strādāja. Paldies par ievadu vārdiem. Es esmu ēnu referents manā politiskajā grupā un līdz ar to arī gribētu manu un Haglunda kunga grozījumu vēlreiz izskaidrot. Jo mūsu skatījumā interesanti būtu. Mēs redzējām, ka citu starp pārnesumi no konkurentspējas uh, līdzekļiem ir ņemti un tas skar MVU. Un tādēļ tas visdrīzāk arī tautas partijā ir tikpat nozīmīgs kā mums un citiem. Tādēļ Hēglonkungs un es kopā iesniedzām šo grozījumu. Varbūt, ka nu vienkārši saprātīgi izmantojot līdzekļus, referenti un tās politiskā grupa varētu vēl uh, viņu pārliecināt un viņas politisko grupu pārliecināt atbalstīt šo grozījumu. Merci, cher collègue. Paldies, dārgie kolēģi, neviens cits nevēlas izteikties. Sāksim balsot. Tātad ir trīs grozījumi par uh, trim ziņojumiem, un katreiz balsosim. Ja tas viens no grozījumiem tiks pieņemts, tad tas tiks trīsreiz attiecināts. Jums visiem ir jūsu balsojuma saraksti. Piektais paragrāfs, pirmais grozojums Alvāro Haglungs. Referenti pret, kas par? Pret. Paldies, atturas. Norādīts. Otrais grozījums. Darden Grelie. Referenti pret, kas par? Kas pret? Paldies, norādīts. Grozījums numur 3. Ar mutisko grozījumu. Tas ir jūsu balsojums rakstos. Visiem tas ir. Referenti par. Grozījums 3. Mut, ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturs. Paldies, vairākums par pieņemts. Tā tad eh, varam balsot eh, blokā par trim eh, priekšlikumiem. Referente iesaka ar šiem grozījumiem. Kas par? Paldies, pret. Divi pret, atturas. Neviens neaturas. Visi trīs ziņojumi ir pieņemti. Sveicam referenti par darba kvalitāti un uh, to ātrumu, ar kādu tā ir uh, budžeta komitejas vairākums saņēmus. Ļoti labs piemērs tiem referentiem, kas uh, strādās kā nākošie. Un arī, protams, Sidonijai, kurai mēs arī vēlam, lai viņi tikpat ātri un efektīvi varētu strādāt. Tagad Devītais darba kārtības punkts. Grozījumi Eiropas kopienu civildienesta noteikumos un kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Neinskī kundze ir referenti. Viņa īsi skaidros kā viņa iesaka izturēties pret grozījumiem, zinot to, ka mēs balsosim tūlīt pat pēc viņas uzstāšanās. Referents kundze lūdzu. Liels paldies! Mēs šeit strādājam pie grozījumiem par Eiropas kopienas civil dienas noteikumiem sakarā ar ārējās rīcības dienesta veidošanu. Un jūrī ziņojums arī par šo pašu dokumentu, tas parādīsies pēc nedēļas. Budžeta komiteja arī iesniedz grozījums, kopā tādu ir 20, kas līdz šim jau ir iesniegti. Es piedāvāju arī trīs eh, kompromisa grozījumus un trīs mutiskos eh, grozījumus. Un šīs izmaiņas vajadzētu aprobežot ar to, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu uh, ārējā eh, dienesta funkcionēšanu. Politiskā vienošanās eh, tika panākta Madridē jūnijā. Un tas ir eh, saskaņā ar izstrādātajiem priekšlikumiem. Geogrāfiskā pārstāvniecība par šo jautājumu tika runāts, un mani kolēģi no EPP par to iestājas. Mums šeit ir jāatsauc atmiņā 2010. gada uh, jūlijā pieņemtā rezolūcija par ārējā rīcības dienesta izveidošanu. Tas ir viss. Es apsolīju ļoti īsi. Nu, aizvien labāk ir situācija, tā tad neviens nevēlas izteikties. Tas ir lieliski. Jums visiem ir balsojums saraksts, viens mutisks grozījums būs, un mēs to izskatīsim balsojumu laikā. Pirmais kompromiss A. Lielais A. Sagatavojas referenti, kas par kompromisu grozījums. Paldies, pret. Trīs ir pret. Tie ir zaļie. Atturas. Neviens pieņemts. Uh, grozījums B. Kas par? Tātad par, kas par no sociāldemokrātiem, pret. Lielais B atturas. Neviens neaturas pieņemts. Kompromiss grozījums C par. Paldies pret. Atturas. Neviens pieņemts. Pēc tam Balsojums blokā. Pirmais bloks, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais um, normatīvā likumdošanas akta priekšlikums. Nākošie trīs man saka ir pieņemti. A1 un 21 ir e, jau kompromisā. Tā tad e, priekšlikums e, desmitajam paragrāfam, kas par Garants Ferms nebalso. Viņam liekas, ka mēs visi esam zuduši. Mēs, es, mēs tagad skatām trešo lapas pusi. 1.7. priekšlikums grozījumam. Grozījums numur 10 par. Kas par? Pret. Daudz ir pret. Tātad balsojam elektroniski, elektroniskais balsojums. Man pašam nav tiesība balsot, es nebalsošu, sākam balsot. Mm, zālē jābūt 36 cilvēkiem. Beidzam balsot. 18 pār 17 pret pieņemts. 28. grozījums Gvaltjērī referenta pret, kas, per, kas par. Paldies. Pret. Viens pret atturs. Neviens pieņemts. Mutiskais grozījums. Jūsu balsojuma sarakstā tas ir ietverts, kas par. Paldies pret. Paldies atturs. Un viens atturs. Pieņemts. Grozījums 12. Blokā 1. C. Kompromiss agrā. Lielais C jau bija. Tāpat kā 13, 30, 31. Arī kompromisā C. Tagad 29 mutiskais grozījums. Referente to nolasīs, ja ne, tad nolasīšais. Un Triple Kundze. Please, Nadežda, please. Lūdzu, Nadežda. If you want, you can read. Jā, varbūt, ja vēlties, var to nolasīt, bet es gribēju teikt, ka vakar vakarā EPP un sociālisti panāca vienošanu. No par geogrāfiskā līdz, par geogrāfisko līdzsvaru 21. grozījums, ieviešot kvotu sistēmu. Es izlasīšu, par ko mēs vienojāmies. Mēs izsvītrojām. With the number allotted S and uh... Tātad šos vārdus mēs svītrojām un pielikām klāt saskaņā ar uh, interaktīviem eh, darbā pieņemšanas mērķiem un by aizvietojām ar in accordance with. Un tas padara visu šo uh, frāzi daudz skaidrāku, un es ceru, ka viss tam varēs piekrist. Paldies! Nu, es tā saprotu, kā kolēģi no vairākām grupām ir vienojušies, vēlas ietvert reglamentā geografisku līdzsvaru. Nu, neprasot kvotas, jo tas ir tāds ļoti strikts prasības izpildums, bet nu, viņi grib tādu geogrāfisko referenci un sabalansētību panākt. Tas ir labi zināms institūcijās. Helga vēlas uzstāties, lūdzu. Franciska Brantner, manas kolēģis vārdā, es gribētu nolasīt mūsu grozījumu pēc Until 30, pēc 2020. gada 31. decembra brīvo uh, posteņu aizpildīšanā jāņem vērā darbā pieņemšanas mērķi saskaņā ar attiecīgo atsauci un tālāk mēs eh, pieminam arī eh, nepietiekami pārstāvētās dalībvalstis. Tātad mēs šādi vēlētos pārfrāzēt eh, šo te tekstu. Madame le rapporteur. Yes. Referents kundze. Jā, paldies. Mēs tur vēlētos turēties pie sava teksta. Tā tad sākumā referents mutiskais grozījums, un ja tas ir uh, noraidīts, tad uh, trupelkonas grozījums balsosim. Kas ir par 29. mutisko grozījumu? Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. Tā tad. Uh, Nu, līdz ar to um, Helgas uh, grozījums uh, pieter 14, 15, 16 ir blokā 1, 17. grozījums referenti, kas par. 17. par. Elektroniski balsosim. Mm, sāksim balsot. Mm, kādam nav kartiņas, bet tad es varu balsot. Es balsošu kolēģis vietā. No 39, uh, 21 pār 7, 18 pret, pieņemts. 32, Brantners kundze. Referente pret, kas par? Paldies. Pret. Abstention. Atturas viens. Tātad šis grozījums ir noraidīts. Gvaltierī, kuram nav, nav numura, ir uh, slēgts. 17. 17. mēs esam pieņēmuši. Un tie ir pieņemti blokā. Tāpat arī kā labs pusē, augšpusē atrodošais grozījums. A21 un 29, nē, es esmu kļūdījusi, saka priekšslēdētājs. 22. grozījums. Referenta priekšlikums. Uh, mainīt vienkārši kārtību tekstā, kas par. Paldies pret. Jā, tagad pret, jūs esat pret. Tagad, kas atturas? Pieņemts. 23. 24. tāpat. Labi, 23 referenti. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 24 referenti. Redakcionāls izmaiņas. In DG Relax. Runa ir par uh, Releks ģenerāla direktorātu. Elektronisks balsojums par 24. Elektroniskais balsojums sākam balsot. Un es balsošu Sidonijas vietā, kā viņi, kā viņi to vēlas. 20 pār 18 pret pieņemts. Otrais ir ietverts blokā, 25. grozījums Gualtieri referenta pret, kas par Tad tomēr balsosim elektroniski. Sākam balsot. Es piedalos balsojumā, tā kā Sidonijas kundze to vēlas. Beidzam balsot. 22 pār 16 pret grozījums kvalķieri ir pieņemts. Tas bija 25. Tas tagad kļūst par paragrāfu 3b. Grozījums 3 iesniegusi Nēnskī mutisks, kas par? Paldies, pret. Atturas pieņemts. 4 blokā 1, 26. grozījums. Referenti par, kas par? Paldies, pret. Atturas pieņemts Pieņemts. Tikai sociāldemokrāti bija pret un arī zaļie. Arī Hartongungs. Tagad eh, B ir ietverts. 5. un 27. ir kompromisā. 6, 7, 8 ir bloks 1. 9. grozījums. Par 17. Eh, apsvērumu referenti par kas par? Elektroniskais balsojums. Par devīto grozījumu vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 par 18 pret. Pieņemts. Un tas arī ir viss. Tā tad noslēdzošais balsojums, kas par? Paldies, pret. Divi pret, atturas. Nē, neviens neaturas. Uh, Divi pret, neviens neaturs. Sveicam referendu un arī visus kolēģus kopumā. Tagad mēs uh, varam Andrasens kundzes ziņojums. Vai visiem ir balsojuma uh, saraksts Andrasen kundas ziņojuma? Ļoti labi. Tātad, vai mēs varam tieši sākt balsot? Jeb jūs gribat uh, teikt ievadvārdus, lūdzu. Yeah, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādētāji. Šodien daudzās Eiropas valstīs notiek streiki. Un tas ir uh, taupības uh, pasākumu dēļ, ko daudz valdības ir spiestas ieviest, noliedzot to, ka daudzas no šīm uh, valstīm ir garanti glābšanas pakotnei. Tāpēc es domāju, ka būtu liela kļūda ignorēt situāciju, kādā mēs šodien esam, jo situācija ir tāda tādēļ, uh, ka e, netiek ievērots e, stabilitātes un izaugsmas pakts, un tāpēc es domāju, ka ir jāpiemēro sankcijas, un par, par to ir jātiec pilnīgi nopietni. Merci, madame. Paldies, kundze, paldies. Ļoti labi. Neviens cits nevēlas uzstāties. Sākam balsot pirmais grozījums, Kozlovski ir referentra peta. Ā, jūs vēlat izteikties, lūdzu. Hartonkungs, lūdzu. Like es vēlētos atbalstīt to, ko Andrēsens kundze sacīja. Šis ir ļoti svarīgi, ņemot vērā situāciju šobrīd Eiropā, At, tāpēc ir jāatbalsta visi pasākumi, lai aplikto ar sankcijām dalību valstis, kuras faktiski neko lietas labā nedara. Paldies, godātie kolēģi. Tātad pirmais, kas lasa kungu groziņojums, referenta pret, kas par? Pret? 4 ir atturs pieņems. Otrais, kas lauska un grozījums referentu pret, kas par, pret, 4 pret, atturs pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Desmit ir pret. Atturas. Paldies. Pieņems. No nu, ar nelielu citādāku balsu sadalījumu, bet pieņems. Ceturtais Gazlauska grozījums referenču reiz ir par. Kas par? Pret. Helga. Atturs. Pieņemts. Kaut arī Helga bija pret. Piektais Kazlovka kunga grozījums. Referenti ir pret. Par? Pret? Četri. Paldies, pieņemts. Tālāk. Sastais grozījums, tas ar mutisko grozījumu. Kozlovska kungs vēlas iekļaut vor, atsevišķus vārdus referentu atbalstu. Kas par? Pret? Viens pret, atturs. Neviens neaturs pieņemts. Septītais Kozlovska un grozījums referentu par kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Devītais Kozlovska un grozījums referentu pret kas par? Pret. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 saskaitījām. 11. Tik un tā pieņemts. 8. Holmajers kundz grozījums ir atsaukts. 10. Kozlovs kundz grozījums ir ar mutisko grozījumu. Teksts ir jūsu priekšā. Referenti ir pret to, kas par? Pret? Atturs Sociālistu atturs. Vairākums ir par pieņemts. Tā. Tālāk pāriem pie tripalskumas grozījumiem. Vai varam par visiem trim balsot kopā? Nē, nevaram. Labi. Vēl gan. 11. Referentē tas nepatīk. Kas par? Pret? Atturs. Noraidīts. 12. trepalskungs grozījums, referenti ir pret, kas par? Kas notiek ar tautas partiju šeit, es nesaprotu. Balsosim elektroniski par 12. lai tautas partijas pārstāv pamostos. Beidzam balsot. 14 par 24 pret noraidis. Nu, viens kolēģis tomēr bija aizmins, acīm redzot. 12. noraidīts. 13. triepās kundzes grozījums. Labi, balsosim arī par šo elektroniski. Nekad problēma. Divi kolēģi piemiguši, ah, pamodās tomēr ļoti labi nobalsoja, tātad 25 pret, 13 par, viens atturējās, grozījums ir noraidīts. Un es vairs nevā, nevā, nebalsošu, jo, nu, pēc tomēr, nu, vairākām stundām referenti ir atradusi arī savu balsošanas karteņu lieliski. Tātad tas bija 13. grozījums, par ko balsojam, vai ne tā? Labi, tālāk 14. Kozlauska kunga grozījums. Referentu atbalsts, kas par? Pret? Atturs? Divi atturs. Pieņemts. 15. Kozlauska kunga grozījums referento neatbalsta. Par? pret. Paldies, atturas. Pieņemts. 16. Klauslauskaku grozījums arī ar mutisko grozījumu, ļoti garu mutisko grozījumu no sociālistiem un demokrātiem. Teksts ir jūsu priekšā, referenti ir pret šo grozījumu. Kas ir par? Pret? Mm, Asaturas? Paldies, pieņemts. 17. referentu pret par. Pret. Atturs. Pieņemts. 18. referentu pret par. Pret. Mhm. Nu, pavisam neliels vairākums atturs. Tātad nu, jocīgs tāds vairākums, bet tomēr ir vairākums. Tātad pieņemts 19. Holmajers kundzes grozījums. Nav atsaukt šoreiz viss. Tas ir identisks ar 19. Kozlausku grozījumu un 20. Tātad kas ir par 19. Pret? Atturs. Pieņemts. Līdz ar to Balsosim par atzinumu projektu grozītā versijā. Kas par? Pret? Lieliski. Neviens neatars. Tā tad šis atzinums ir pieņemts. Paldies visiem, paldies referentai. Viņa tiešām paveikusi ļoti kvalitatīvu darbu. Nu tā. Līdz ar to Esam noslēguši šo balsojumu. Bet mums ir pirms varam sākt atkal ķerties pie budžeta. Un um, pirms Sidonijas karta atkal patiešām uzskarst, mums ir vispirms jārunā par šiem pārskatījumiem, pārvedumiem, transfēriem. D'accord. Labi, tātad sāksim ar to, kas saistīts ar komisiju, respektīvi ar 14, 15 un 20, kas atbilst fondu korekcijai, tātad globāl, globālās pielāgošanas fonda izmantošana. Un tas bija viss saistīts ar Barbaras Materas ziņojumiem. Nu, tātad Surienu kungs, acīm redzot, atbalsts. Vai varam balsot par visiem šiem trījiem transferiem kopā? Jā, jūs piekrītat Lāšlau? Jā. Lāšlau pat nerunā, tik māja ar galvu, bet visi redz, ka viņa galva kustās ļoti labi. Nu, tātad, bazosim par visiem šiem trim. Viņš tomēr vēlas runāt, Lāšlau, jūs runāsiet? Jā. Il a dit oui. Il a dit. Viņš tātad pateica tikai vienīgi jā. Ja. Tātad blokā 14, 15, 20. Kas par? Pret? 4, 3, atturs. Pieņems. Tātad šie trīs transferi ir apstiprināti. Tālāk paliek pārskatījums, kas saucas Info 1. Vai varam Priekšādātāja saka Surien kungs. Varbūt varētu tādu kopēju pārskatu sniegt par visiem tiem transferiem. Bet, nu, tomēr ierosina vienkārši blokā balsot par visiem šiem transferiem, jo es atklāt sakot atbalstu visus šos transferus. Vai ir kāds pret? Varbūt varam balsot bloko par info 1, info 2. Tāpat arī dec 44. Un tas ir viss, kas ir manā priekšā attiecībā uz komisijas pārvedumu, pārskatījumiem, transferiem. Inga, jūs arī vēlaties runāt? Jautājums presē bija rakstīts, ka šis uzņēmums arī ir saistīts ar tādiem zināmiem cilvēkiem, vai tas ir saistīts arī mūsu pārvedumu plāniem? Also das war diese Frage der Kom nu, Tas bija komunikācijas jautājums. Un, vai tas nav saistīts, piemēram, ar pārnesumiem uh, komunikāciju jomā? Euh, le, le viceprezidents Alvaro. Alvaro kungs, viņš jūs, jūs radat, ka tā tas nav viss? Nē, tas nav šajā jomā. Tas būtu vēl trešajā uh, sadaļā Bet nu, mēs esam jau par to vienojušies, un mēs grozījumu iesniegsim, bet tas nav tas pārnesums. Otrādi komunikācijas līdzekļi nav paredzēti šajā pārnesumā. Bien. Labi, saka priekšsādātājs, nepievērsīsimies tagad šīm diskusijām. Nu, tam jūs varat norunāt randiņu apspriest to citreiz. Tātad pa visiem šiem kopā, kas par? Vai arī sociālistu koordinators varētu parādīt, kad interesi par šo jautājumu, jā, labi, kas pret? Viens, divi, atturas, viens atturas. Pieņemt visu šie pārnesumi, tātad pieņemt, apstiprināt. Ok, donc. Euh... Labi. Nu, tātad citi pārskatījumi citās iedaļās vēl nav sagatavot referents nav no gatava, līdz ar to par to mēs vēl nebalsosim. Nu, tagad balso, balsojumu par visiem citiem jautājumiem, kas nav parastie budžeta grozījumi, ir izdarīti, un mēs atgriežamies atkal pie budžeta. Tātad, vakar bijām paredzējuši sākt šo rītu mm, balsojumā par budžetu, nu gan ar 20 minūtu kavēšanos, bet nu labi, tur neko nevar darīt, ar balsojumu par pirm 1A iedaļu, 1A sadaļu. Voilà. Est-ce que tout le monde a, est en position? Vai visi ir gatavi balsot? Nu, es ceru, ka es pats arī esmu gatavs. Tad nosaukums ir lielisks, ilgspējīga izaugsme, un tas ir tātad mūsu šī rīta darba temats. Vai referents kundze grib nākt klajā ar kādu paziņojumu pirms balsojumu, jā vai nē? Jā, referents lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu iezīmēt eh, vai paskaidrot šo grūto situāciju, ar kādu mēs sastopamies šajā te pirmajā kategorijā, jo tajā ir vesela virkne prioritāru budžeta līnija Eiropas parlamentam, piemēram, pētījum, pētniecības programmas, programmas, kas ir saistīts ar izglītību, ar eh, mobilitāti eh, izglītībā Un jau šobrīd e, eh, Roser resursu, ko paredz MFF, faktiski ir izsmelti, un mūsu iespējas manevrēt eh, šajā kategorijā ir minimāls. Un tiek piedāvāt arī virkne e, samazinājumu, piemēram, izpildu aģentūrām, kas ievieš septīto ietvaru programmu Tādēļ mans priekšlikums ir šeit paaugstināt budžeta projektu, ko piedāvā komisija, lai mēs varētu īstenot uh, programmas tā, kā tas bija paredē, paredzēts likumdošanas bāzē šīm programmām. Kā es jau sacīju, šeit ir svarīgākās budžeta līnijas iekļautas Es atgādināšu, ka vakar mēs balsojām par horizontālajiem eh, grozījumiem no referents puses, par dažām prioritārijām budžeta līnijām, un es atgādināšu par tām, kad mēs nonāksim līdz balsojumam. Ir virkne arī palielinājumu, ko piedāvā īpašās komitejas. Daudz no tām ir vērts atbalstīt, taču ja mēs e, šo te pieaugumu apstiprinam, mēs nonākam situācijā, ka mēs par 29 miljoniem eiro pārsniesim noteiktos griestus. Praktiski pēc apspriedes ar koordinatoriem es gribētu teikt, ka vajadzētu e, tātad atlikt e, šo te summu, veicot samazinājumu ITER programmā un līdz ar to mēs paliekam paredzētās rezerves ietvaros, bet tā pašā laikā varam, varēsim palielināt, eh, piemēram, mūža izglītības, budžeta līniju un citas, ko varēsim kompensēt ar uh, samazinājumu ITER budžeta līnijā. Un m, mm, ideja ir balsot par viens S uh, kategorija tātad burtiski rindiņu par rindiņai. Un es rekomendēju balsot par vai pret konkrētajiem grozījumiem, taču kas ir vissvarīgākais? Es gribu atgādināt tiem, kam ir šaubas par ITER samazinājumu. Ja jūs atbalstāt visas e, līnijas, kurās ir paredzēts pieaugums, tad mēs gandrīz par 30 miljoniem pārsniedzam noteiktos griestus. Un ja jūs negribat, eh, lai ITER eh, tiktu noteikti samazinājums, tad mums nebūs iespējas mm, šajos griestos iekļauties. Tātad tos vēlreiz atgādinu. Runājot par to, kāds būs balsošanas mehānisms, tad, kad mēs balsosim par ITER līniju, mēs balsosim par grozījumu, kas vispār paredz svītrot šo izdevumu līniju, bet uh, Es aicinu ne, balsot pret to, bet par samazinājumu aicinu balsot rīt, tad, kad mums būs kopējais apjoms, kad mēs būsim nobalsojuši līniju pa līnijai, un tad mēs zināsim, cik mums kopā ir, un ja mēs gribam pilotu projektu sagatavošanas darbības nofinansēt, pašlaik nav vēl vienošanās starp koordinatoriem. Uh, Pašlaik minētā summa ir aptuveni 50 miljoni saskaņā ar aplē, aplēsēm, un tas prasītu 45 miljonus no ITER eh, budžeta līnijas. Es lūgtu jūs atbalstīt šādu stratēģiju, un visbeidzot divi tehniskas dabas komentāri. Vairāk no jums ir iesnieguši grozījumus eh, kur tiek minēta konkrēta summa, kura būtu vērsta uz tās vai citas rīcības finansēšanu. Tā ir iezīmēšana, ko nepieļauj finanšu regula. Tādēļ mans priekšlikums ir gadījumā, ja šie grozījumi tiek pieņemti, ik reizi eh, šo te Uh, daļu vienkārši novēršot iezīmēšanu un uh, uzrakstot, ka tā ir daļa no apropriācijām. Kas attiec uz pilotu projektu sagatavošanas uh, darbībām, līdz šim mēs neesam ar koordinatoriem vienojušies par kopējo pakotni, taču es liktu priekšā um, atrisināt šo jautājumu kā pakotni kopumā jo daudzas no šīm te rīcībām ir ļoti svarīgas un tām ir svarīgs vēstījums. Un tās nevar finansēt tā, kā vēlas projekta autori. Jums nav tādu resursu, taču, lūk, šis vēstījums ir tas, eh, kas līdz ar to tiek sadzirdēts. Un šeit runājot par šīm eh, piezīmēm, par tām mēs balsosim. Rīt jūs tās saņemsiet, kad es būšu tās izfiltrējusi no šīm pilotprojektu sagatavošanas darbībām. Un mēs balsosim tātad atkal par šīm konkrētajām līnijām, un šis priekšlikums jūs priekšā būs rīt. Lielas paldies referentē, saka priekšādātājs. Nu, gribu uzstāt uz eh, vienu no informatīviem punktiem, ko teica referenta, respektīvi, ka finanšu regula mums neļauj šādā veidā iezīmēt līdzekļus. Respektīvi, komentāros noteikti kaut kādas summas par to, ka lūk šis maksājums tiks paredzēts tam un tam konkrētajam mērķim. Šāda veida iezīmēšana nav pieļauta, to mēs nedrīkstam darīt. Bet Mēs varam toties izteikt kaut kādus ierosinājumus bez konkrētiem cipariem. Respektīvi, lūk, mēs varam teikt, lūk, daļa no šī maksājuma varētu būt paredzēta tam un tam. Tas, tas tā to var darīt. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā. Ja? Pērmkungs, jā, paldies. Mēs tiešām esam daudz strādājuši, lai rastu politisku risinājumu e, viensā kategorijā, bet, diemžēl, mēs nevaram pieņemt referents politisko nostāju. Manuprāt, viņi iet pārāk tālu, e, pieņemot šīs dažādās pārmērīgās taupības e, pasākums, un mēs nu nedomājam, ka krīzē šeit būtu jābūt tik noteikti atbilstošie, taču mēs saprotam sarežģīto situāciju. Mēs neatbalstam visus palielinājumus, taču esam nolēmuši balsot par pusduci dažādu budžeta līniju, kas ir prioritāras, un mūsu balsojums balstīsies uz ITRE komitejas, reizēm citu komiteju ieteikumiem. Tā kā politiskā nostāja mums ir atšķirīga, bet mēs piekrītam Sidonijā attiecībā uz balsošanas procedūru, tātad balsosim pēc balsošanas saraksta un visbeidzot par ITER tā saucamo buferu līniju. Paldies! Paldies Goranam par to, ka viņš šo uzdevumu mums ir, man kā priekšādātājiem, atvieglojis attiecībā uz balsošanas organizāciju. Nu, balsošanas rezultāti gan ir atkarīgi no jums. Sāvdors Garīgi arī lūdzu vārdu, arī vēlas izteikties. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzsvērt eh, to rekomendāciju, ko izteica referente par faktu, ka šis ir ārkārtīgi tāds jūtīgs, eh, delikāts jautājums visa šī uh, kategorija, un uh, mēs ar koordinatoriem gal galā tomēr nevarējām panākt pilnīgu vienošanos. Šie papildus grozījumi, kurus iesniedza sociālisti, būtībā ir kaut kas tāds, kas uh, varētu nodrošināt papildus 100 miljonus viensā kategorijai. Tas nozīmē, ka no ITER projekta eh, nāksies izgriezt vēl vairāk. Uh, Es nedomāju, ka tā ir nopietna pieeja budžeta veidošanai, jo ITER. Pa, visi to uzskata, ka tas ir kaut kāds eh, tāds eh, virtuāls naudas maisis, no kur mēs varam ņemt naudu, lai finansētu visas mūsu prioritātes. Vajag atcerēties, es aicinātu sociālistiem to atcerēties, ka, ka IT tāpat būs jāatrod finansējums mums vajadzētu sekot Sidonijas ieteikumiem, eh, jo tas ievēro tomēr nepieciešamību taupīt un realitāti, kāda, ar kādu mēs sastopamies. Paldies, Avdor Hartonkungs. Um, ik... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka būtībā es neredzu īpašu vajadzību eh, taupītu visur un vienmēr, bet ir, jo ir cilvēki, kas eh, nāk eh, demonstrācijās, lai protestētu eh, un censtos saglabāt savas darba vietas. Un es domāju, ka cilvēki, mēs it kā cenšamies taupīt naudu, bet cilvēki šodien, man liekas, saka mums gluži pretējo. Jā, Paldies. Tātad uh, ierosinu tagad, kad visi ir izteikušies, sākt arī balsojumu. Sāksim ar trešo lapusi angļu versijā. 820. grozījums. Referenta pret. Par? Pret? Atturs? Norēdīts. 721. Jūs vēlēties, Goran, izteikties? Jūs gribētu likt priekšā šo grozījumu? Es negribu. Es gribētu atzīmēt, ka šī ir ārkārtīgi svarīga līnija, runājot par finanšu stabilitātes instrumentu. Tā nav tāda pārasta budžeta līnija, tāpēc es ļoti ceru. Mm, es ceru, ka, un jūs arī pats priekšstādātājs esat daudz par to runājis, ka mums ir jāatrod risinājums šai problēmai. Es tiešām ceru, ka mēs spēsim nobalsot par šo līniju ne tikai 2011. gada budžetam, bet lai mums būtu politisks instruments, lai varētu vēlāk diskutēt par šo tēmu. Paldies! Referente, kas bija par šo grozījumu, ir eh, pārdomājusi. Tātad 721. par. Pret. Balsosim elektroniski. Jāpārbauda rezultāts. Nous sommes 40 présents. 40 cilvēki esam klāt, 38 tikai ir nobalsojuši, divi vēl ir aizsnaudušies, 39 vēl viens snauž, beidzam balsot. Nu, viens tā arī nepamodās, 19 pār, 20 pret, noraidīts. 137. referenta pret, kas par? Pret? Atturs, noraidīts. 317. referents atbalsta par. Balsosim elektroniski. Balsojam elektroniski par 317. grozījumu. Sākam balsot. Vēl joprojām viens čuč. Ah, pamodās lieliski. Pēdējā brīdī. 19 par 21 pret noraidīts. Viens atturējās. 42,55 referenti pret. Uzreiz balsosim elektroniski, jo zinu, ka šeit te balsu eh, domstarpība šeit pastāv. Jā, sākam balsot. Atvainojiet, pilnīgi pēkšņi doma māņu referentuma ar atbalstu šo grozījumu. Kas par? pret, atturs, paldies, pieņemts. Jo 317. atkrita referente. E, nu, līdz ar to atkāpās uz nākamo pozīciju, saprot, saprot. Tālāk 47, 18, Ehrenhauser kungu grozījums, referente pret pat. Divi pret. Paldies. Aturs. Noraidīts. Nu, lūk, atkal sastopamies ar Ērenhauseru kungu grozījumiem, kas ir par 10% samazinājumu visās līnijās. Līdz ar to pievienosim to pašu noteikumu, ko vakar, respektīvi, tikko sastopamies atkal ar nākamo šādu pašu grozījumu, uzskatām to par noraizītu ar tādu pašu balsu vairākumu. Bet, ja tas būs citādāks Ērenhauseru kungu grozījums, tad mēs varēsim atkal par to balsot. Tad, nu, tā. To mēs varētu saukt par Ērenhauseru jurisprudenci. Nākamā lapuse. Visi grozījumi ir ietverti iepriekšējos balsojumos, kompromisu grozījumos un tam līdzīgi. Tas pats attiecas arī uz piekto lapusi, uz 69 un 68 grozījumu. 4622 tas ir Edenhauser kunga grozījums, atkal šie 10% tātad noraidīts. 427. Šķiet, ka par to ir balsojums pa daļām. Tātad atsevišķi par skaidļiem un par komentāriem. Par, cifriem, par cipariem referenta atbalstos par? Pret? Paldies, atturas. Tātad šie skaitļi 427 ir apstiprināti. Komentāri tālāk. Referenta atbalsta arī komentārus, kas par? Tautas partija ir pret, pārbaudosim elektroniski, tātad komentāri 427. grozījumā. Mm -hmm. Divis naudošie joprojām. Tātad 18 pār 19 pret. Tātad eh, komentāri noraidīti. Skaitlis paliek, bet piezīmes noraidīts. Tālāk. Vispārējie grozījumi līdz pat lapas beigām ir ietverti. Šķiru nākamo lapusi. 729. Referentes, nezinu, referenta, ko viņi domā, viņi ir pret šo, pret šo grozījumu. Kas par? Pret? Paldies, atturs. Nu, ar vienu nelielu vairākumu noraidīts. 41, 24 ir identisks, līdz ar to atkrīt. Pārējie šīs lapas grozījumi ir ietverti kompromisu grozījumos. Atvainojiet, ne, ne, ne, ne, nevis iekļauti, bet par tiem mēs vienkārši vēl nebalsojam, ja te runājam par izmēģinājumu projektu, bet tik un tā pāriem pie nākamās lapus tas pats. Šeit arī ir izmēģinājumu projekti, par kuriem šobrīd nebalsojam, sagatavošanās darbības. Tas pats attiec uz astoto lapusi, pāršķir devītā lapuse, Devītā lapus tāpat ir saistīta lielākoties ar izmaiņiem projektiem, par tiem balsosim rīt. Nonākam tālāk pie 02.02.15, tā ir šī slavenā kosmosa zemes novērošanas programma GMES. Tātad, eh, kas par? Pret? Atturs? Noraidīts grozījums šo postens vītrot. 138. un 694. grozījums ir identiski un tie saistīti attiecībā uz cipariem. Arī teksts ir tāds pats. Un nu, referentē neprīk neviens no tiem. Kas ir par 138? Balsosim elektroniski. Sākam balsot tātad par 138 grozījumu un 694, kas abi ir identiski. Balsojam, balsojam, balsojam. Visi nobalsojuši, 14 par, 24 pret, 2 atturējās. Tātad noraidīts. Tālāk, 33. referenta atbalsta, kas par? Paldies pret. Atturs. Nav ne, nevienas neaturas pieņemts. 34. referenta par. Kurš par? Pret? Atturs. Pieņems. Tālāk. Kosmos pētniecība. 41, 27 hartonku un grozījums, kas par. Pret? Atturs. Noraidīts. 42, 80. Nē, 73. referenta par, kas par? A, nē, nē, 42, 87 tomēr. Šie divi identiski grozījumi referenti par. Pret? Atturs. Šie divi identiskie grozījumi līdz ar to ir pieņemti. 640. Tikai par komentāriem, tikai par piezīmēm balsojam. Nē, Es atvainojos kļūdē, atvainojos priekšsādātājs. Referentes kundz, kā te bija tā problēma? Es domāju, ka priekšsēdētājs ļoti steidzas. Mēs jo esam nobalsojuši pa 42, 87, tagad 41, 27 par Security Research 02040102. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Nu jā, nu tā kā šie grozījumu eh, cipari ir vienādi, man sa, mazliet viss sajuka, un līdz ar to kosmos pētniecība un drošības pētniecība viss ielika vienā eh, kabatiņā. Nu tātad Harton kundzes, Harton kungu grozījums 41, 27 par, pret atturs. Paldies. Tālāk. Un tagad par Hartonu grozī, kungu grozījumiem es ierosinu, eh, nu, ja viņš visur grib tikai svītrot šos skaitus pavisam, uzskatīt, ka tāds pats vairākums ir visur un tāpat eh, rīkoties kā šai gadījumā. Un, nu, protams, ja tie būs citi raksturgrozījumi, tad rīkosimies citā. Tātad 73. no, no, it, no itra komitejas referentu atbalstu par? Pret? atturs. Neviens neatturas pieņemts. Tālāk 42,86 ir ietverts, jo tas ir identisks. Tālāk balsosim par to, ko jūs negribējāt pirms tam balsot, tātad 640. un te tikai par komentāriem, kas par referentu atbalsta pret. Vairāk pret atturs. Paldies, ar vairākumu pieņemts. Tālāk, 41, 27, tas ir Hārtonku grozījums, tas pats kā iepriekšējais. Tātad 41, 28 Hārtonku grozījums atkal tas pats. Tas pats attiec uz 4129, 74 un tā tā. Nākamā lapuse. Bija par ātru mazliet, jā? Ja? Labi, mirklīt atvainojiet. Nu, dien. Un tad es eh, pārēju un pārlecu no 10. uz 12. lapus. Jā, tiešām par ātru bija. Es nezinu, varbūt jūs tomēr man spējat izsakot. Tātad 11. lapus augšā Eiropas Savienības satelīta radio navigācijas programma Egnas un Galileo. 41.28 Hartonga jurisprudence, bet jābalso par 74. Referenti pret. Balsosim elektroniski uzreiz, jo te jau skaidri redzams domstarpības. Nu, vai varam arī panākt to, ka te arī visi kolēģi nobalso? Tātad 25 pret 11 pār noraidīts. Tas pats attiecas uz 695, jo tas bija identisks. Tālāk 4128 Hārdonga jurisprudence noraidām. Tas attiecas uz GNSS, nu, atkal tas pats un tāpat viss pārējie līdz lapas beigām ir ietverti. Tagad gan 12. lapus. Šajā lapusē tikai Ērenhauser kungu grozījumi. Nu, visi šie parastie par 10% samazinājumi tos um, noraidām. Tālāk 13. lapuse. Lapas augšā 41.33, tas atkal Hartonga gadījums, 450. Balsosim referenti ir par šo grozījumu bet te ir dalītais balsojums. Tātad vispirms par skaitļiem. Referenta atbalstu. Kam vēl patīk šie skaitļi? Kas par? Arī sociālistiem patīk liels, kas ir pret. Trīs, trīs. Kas atturs? Nu, tā tad šie cipari tiek apstiprināti. Tagad komentāri 450 grozījumam referenta arī tos atbalsta. Kas par? Balsosim elektroniski jo te tiešām atkal ir doma dalīšanās. 39, tad 15 pār 22 pret noraidīti. Tātad ir atkal cipari bez paskaidrojuma, par ko, ar ko tie saistīti. 706, 77 ir ietverts, 4133 hārta un gadījums, 451 Balsosim par 451. Atkal divās daļās par cipariem. Vispirms referente atbalsta šos cipars, kas par, pret. Jā, visi lielas katuras. Tātad cipari tiek apstiprināti. Tālāk komentāri attiecībā uz tiem referenti atbalsta arī komentārus. Bet tomēr balsosim elektroniski, jo atkal varētu būt domstarpības. Tātad balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši. 39 vienam no mums šeit nav iepaticies, viņš ne, nav ar mums 13 pār 26 pret noraidīti komentāri. Atkal nezinām, kā tad šis skaitlis tiks tēlēt, jo komentāru nav. Tālāk vispārēji līdz lapas beigām grozījumi ir iekļauti kompromisos un citur. Tātad 14. lapuse, 41.33 Hartonkunga gadījums, 823. referenta pret. Par? Neviens. Pret? Atturs noraidīts. 46.33. Ehrenhauser kungs grozījums, bet šoreiz tas ir atšķirīgs. Tas nav par šo 10% samnoju, tāpēc balsosim par to, kas par? Neviens. Pret? Paldies, atturs. Vienprātīgi pret. Nu, diezgan īpatnēji tā tad mm, pilnībā izbalsots. 452. referente par, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. 701. 42, 19 abi ir vien, identiski, un uh, jābalso par komentāriem. Referentē komentāri nepatīk. Balsosim līdz ar to elektroniski, jo būs domstarpības. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 par 21 pret. Komentāri netiek apstiprināti, netiek pieņemti. Nu, tā tad atkal naudai, ja nauda noteikti bez jebkādiem paskaidrojumiem. Tālāk. Nonākam nu, atkal pie 41, 33, 46, 18, tieši parastie Hartog un Ehrenhauser gadījumi. 453, par to balsosim. Referente ir par. Jā, 453. Eh, referentu atbalsta. Kas par? Pret? Nu jā, mazākums ir gan daudz, bet tomēr mazākums. Tātad šis grozījums pieņemts. Visi pārējie līdz ar to attiecībā uz šo budžetu līniju atkrīt. Visa pārējā lapus savukārt ir iekļauta uh, par priori, grozījumos par prioritāriem jautājumiem par pie 16. lapus. 470. referenta par. Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. 174. Nāk no FEM komitejas. Referenti, protams, par. Kas par? Pret? Atturs. Nav, neviens neaturs, tā tad pieņems. 471. līdz ar to ir ietverts, 612. Te runa tikai par komentāriem Un referenti ir pret šiem komentāriem. Nē, referenti atbalsta, atbalsta tomēr šos komentārus. Labi, referenti atbalsta. Tātad 612. kas par? Pret? Neviens neturs. Tātad eh, pieņems. Nākamais ir identisks, tāpēc ietverts līdz pat uh, eh, lapus beigām, tālāk runa par izmēģinājumu projektiem, par ko šobrīd nebalsojam. Tas pats attiec uz nākamo lapusi. Visi izņēmumi projekti un prioritātes 30, par tiem visiem nebalsojam. Tas pats attiec arī uz 18. lapus, atkal izmēģinājumu projektu, par tiem nebalsojam šobrīd. Nonākam pie 19. lapuses. Te pirmais grozījums ir Hartonkonga grozījums, parast, kā parasti noraidīts, 824. par to mums jābalso. Referente ir naidīga pret šo grozījumu. Kas par? Neviens. Pret? Atturs. Noraidīts. 459. referenti to atbalsta. Kas par? Pret? Paldies. Atturs ar vairākumu pieņemts. Tālāk. 460. Te tikai runājam par piezīmēm, par komentāriem, un referenta atbalsta šos pie, šīs piezīmes un komentārus. Jā. Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. Nu, tad vismaz šajā gadījumā zinām, ko darīt ar šo naudu. Tālāk mums jābalso par 613. par neoficiālajiem aprūpētājiem. Nezinu īsti, kas tas tāds ir, bet kas par? Pret? Atturas. Paldies, pieņemts. Un tas pats attiecas uz 43, 35, jo tie identiski. Tālāk pārējiem pie sociālās aizsardzības un integrācijas. 41.34 Hartunga un grozījums, kas kā vienmēr norādīts, 825. referenta pret, kas par? Pret? Atturs. Noraidīts. 461. referenta par, kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. 472. ir ietverts jābalso vēl vienreiz par šiem neoficiāliem aprūpētajiem 614. grozījumā. Tikai komentāri un referentos atbalsta. Kas par? Ko tautas partija domā? Jā. Kas pret? Atturs. Viens atturējās. Pieņemts. Un tas pats attiec uz 43.36, kas ir ietverts. Nonākam tālāk 20. lapusē. Darba apstākļi. 826 referentu pret, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 462 referenta par, kas par? At, pret. Atturs. Pieņemts. Visi pārējie līdz ar to ir ietverti. Izņemot, izņemot Šis atkal neoficiālo apropētāju jautājums 615. Tikai komentāri referentos atbalsta. Atsimrot, visi te uzticas, kas par pret. Neviens neturs pieņemts vienprātīgi. 43, 37 līdz ar to ir ietverts. Tālāk diskriminācijas novēršana. 41, 34 Hartonkunga gadījums. 827. referenta pret, kas par? Pret? Aturs? Noraidīts. 597. Referenta pret, atgriežamies pie projekta, kas par? Pret. Visi pārējie, izņemot zaļos. Atturs neviens, noraidīts. 463. Tikai piezīmes. Referenti ir par šīm piezīmēm. Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. 616. par to arī jābalso. Arī šeit tikai runājam par piezīmēm. Referenti par? Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts un 43.38 ir identisks, līdz ar to ietverts. Dzimumu līdztiesība tālāk. Kartonga gadījums 41.34, klasiski. Tālāk 828. balsosim, referenti pret, kas par? Pret? Atturs. Noraidīts. 599. referenti pret, kas par? Autori, protams, kas pret? vispārējie, atturs, noraidīts. 617. Atkal šis neoficiālais aprūpētājs. Hmm. Referente ir par. Kas par? Pret? Atturs. Visi ir par. Vienprātība. Līdz ar to visi pārējie ir ietverti. Izņemot 590, nē, 590 par to jābalso, jā, no zaļajiem referentu pret kas par. Mhm. Šeit ir citādāk balsosim elektroniski, te nav viss tik vienkārši. Te zaļie dabūjuši aliansi, viņiem ir sabiedrotie. Un tagad pārbaudīsim šo balsojumu elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, izņemot šo vienu mistisko pazudušo, 15 par 23 pret noraidīts un pārējie visi ir ietverti. Tālāk. Īstenošanas atbalsts 474. Embla komitejas, kas par, referenti par, pret, atturs, pieņems. 4241 ir ietver, tas ir nesaistīts ar izmaiņam projektu. 4134 savukārt ir mistiskais Hārta un kunga gadījums, un tas ir noraidīts atkal 41.34 vai dzimumu līdztiesības uh, Hartunga kunga gadījums norādīts. Viss, kas ir par aģentūnām un darba apstākļiem, ir atvērts. Bet mums ir uh, jāskatās rubrika 2 atkal uh, noraidītie 46, 61 eh, Ehrenhauser par rezervi, tātad par to ir jābalso referent pret. Referent, lūdzu. Uh, amendment... Šis grozījums jau ir nosakts ar horizontālo grozījumu par aģentūram. Mēs runājam par pozīciju 04, 04, 03, 02. Tas tā ir. Jā, labi. Tātad 46, 61 ir jau ietverts. Nu, labi. Tad nav jābalso. Nākošā uh, pozīcija - Eiropas aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā. Atšķirība aģentūra, viss tas ir ietverts. Saka aģentūra pārvaldītāji, kas ir man blakus, ja tā var teikt. 46, 60, vai tas arī ir ietverts, liekas, ka jā. Ja? 477 nav ietverts. Tātad balsojam. Referenti par, kas par? Merci, contre. Pret. Atturas pieņemts. Tad izmēģinājām projektu līdz uh, lapas puses beigām, par to nerunājām. Tagad nākošā lapas puse. Uh, Eiropa Eiropas gads ciņā pret nabadzību un sociālo atstumtību 478 par, pret, atturas pieņemts. Divi nākošie identiski atkrīt, tad izmēģinājumi projekti un lapas puses apakšā 44, 44, nākošā eh, lapas puses tikai Izmēģinājumi projekti. Dodamies tālāk 26. lapas puse augšā. Izmēģinājums projekti. Izmēģinājumu projektu par to nerunājumu. Nākošais EGF. Barbara, bet Barbara nav klāta. Tātad 628. referenta pret, kas par? Lūdzu, referenta. Uh, a... Tur bija pieprasījums pēc dalītā balsojuma, un tā tad vajadzētu balsot par uh, piezīmēm atsevišķi. Jā, bet šeit nav nekāda skaitļa. Only remarks. Jā, bet mums vajadzētu balsot tikai par piezīmēm, un Tālāk par cipariem grozījumi sākas uh, ar 8.9. Groz, uh, ar 8.29 grozījumu. Tātad, tātad no sākums jābalso tikai par piezīmēm no 6 līdz 8. Pēc tam no 8 līdz 9, kas ir uh, lielākais priekšlikums attiecībā uz cipariem. Vous, autrement dit, on voterait Tātad mēs balsotu par piedzīmēm pirms skaitļiem. Tas nu ir savā, samērā savā Jensens kundze. Well, with... es piekrītu Sidonijai, mums ir jāizbalso atsevišķi cipari un atsevišķi piezīmes. Protams, ka mēs gribam, lai arī par cipariem tik nobalsots, bet es nezinu, kādā kārtībā to labāk darīt. Bet atsevišķi ir jābalso neapšaubām par piezīmēm. Bon, donc, amendement 6. Sidoni. The... Jā, tagad es saprotu, ka mums šeit ir viss radikālākais grozījums 6 eh, līdz 9 par šīs te uh, visas līnijas svītrošanu. Es esmu pret to. Jā, tad sākumā balsosim uh, ne, par nejaukāko grozījumu. 629 kas vispār eh, dzēst šo eh, līniju. Kas par? Ā, nu nejauki iero ceļ rokas. Pieci. Pret. Seši, ne seši. Kas pret? Paldies. Atturs. Tā tad noraidīts. 628. 628. Nu, nedaudz mazāk nejauks. Nu, bet pēcpusdienā jau pa skaitļiem tā kā balsosim. Referenti. Now in my... Jā, tagad mums vajadzētu pāriet uz 8, 2, 9. Tas ir viss tātad šis te devīgākais, eh, dāsnākais skaitlis, kas tiek piedāvāts, un es esmu pret to. Nu, tad darīsim tā. Ja viss piekrīt, tad darīsim tā. Tā tad 829. grozījums. Tikai skaitļi, un tie ir ļoti tālu no referents pozīcijas. Kas par? Pret. Atturas. Pret. Ir vairākums, jo sociāldemokrāti arī neatbalstīja to, tātad noraidīts 829. Un šajā brīdī kā tad tagad jāmaksā 482? 482. Šādā kārtībā balsosim, jā? Ja? Kas par 482? Pret? Liberāļi, konservatori. Un arī labējie spēki atturas. Tātad vairākums par 482. Tas uh, sēdz divus pārējos, bet jāatgriežas. Uh, Pie 628. Tā tas ir? Jā. Es neko nesaprotu, bet es ceru, ka jūs visi saprotiet visu. 628. Tikai piezīmes. Referenti mums saka, ko par 628. Tā, Nē, viņi neko nesaka, viņi vienkārši rāda uz, uh, uz leju ar īkšķi, kas nozīmē nāvi gladiatoriem. Tātad piezīmes 628. elektroniskais balsojums. Tautas partija neatbalsta referenti. Nu, tāda sarežģīta situācija. Balsojiet, lūdzu, balsojiet. Labi, beidzam balsot. 21 pār 13 pret 3 atturējušies. Tātad pieņemtas šīs piezīmes. Līdz ar to mēs varam domāt, ka visu šo uh, pozīciju par EGF esam izskatījuši. Jā, labi. Nu, savējie savus pazīs. Nākošais. 31.30 aptverts, tāpat 02. 47.05 arī lapas puses a, atlikums ir viss Ehrenhauser kā vienmēr at, a, atkrīta. 28. lapas puse tā tad ir izskatīta pilnībā, visa 28. Bet Tad 28. lapas puses augšpusē 152 par aģentūrām, respektīvi apakšā ir uh, jābalso. Bet man saka, ka jābalso referenta pret, kas par? Divi par pret. Atturs noraidīts. Visa šī lapas puses, visas aģentūras arī ir aptverts ieskaitot uh, Eiropas jūras drošības aģentūru, bet, bet par trīs, par jābalso par grozījumu 300, 314. Zaļie par, kas pret? Daudzi par 394. Daudz, pieci atturas noraidīts. 156. šī pati aģentūra, jūras, Eiropas jūras drošības aģentūra, kas par. Paldies. Pret. Atturas. Vairākums. 158. pieņemts. Tas ir saistīts ar nākošo. Tad par pretpiesārņojuma uh, pasākumiem, kas par zaļie pret. Paldies. Atturas. Vairākums par piesārņošanu. No, noraidīts 394. 156. Referenti par. Tas uh, atbilst arī iepriekšējiem 158. Kas par pret? Atturas Pieņemts. Tātad turpinam. 03. Hartonga grozījums norādīts. 157. Tran. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Marko Polo 2 programma. Tā, es pats vairs nedrīkst tālāk balsot. 41.39. Noraidīts Hartonga 158. Tran komiteja, kas var pret viens pieņemts. Tad programmas Marko Polo pabeigšana 41.40 grozījums klasiskais hartong, tad nav jābalso tas at, atkrīt. Lapas puses apakšpuse, tie ir horizontālie visi grozījumi par aģentūrām. Nākošā lapas puse jābalso uh, 159. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. Par transporta drošību 160. grozījums referenti par kas par? Pret. Atturs. Transporta būs droši pieņemts. Tagad labs puses beigām. Tie ir visi uh, izmēģinājumi projekti. Nākošais 622. Uh, tunelis starp Zviedriju un Dāniju. Referente pret šo tuneli. Kas par šo tuneli? 622, tātad 622, kas par šo tuneli. Zviedri pret dāņi par. Nu, tas, nu, pat jāsāk baidīties, būs tikai pusi no tuneļa. 622. kas par. Es redzēju liberāļu par, kas pret. Garants disciplinēts, kas atturs. Tā tad nav naudas tunelim. Es domāju, ka pārējie nākošie atkrīt, bet 161. Kas par? 161. Pret? Atturs? Pieņemts. Tā tad divi a, atlikušie ir jau ietverti. Tagad a, nākošais Cezar. Kas par? A, referenti par. 162. Kas pret Cezar? Aha. Atturas pieņemts. Cezar izdzīvo. 163. referenti par zinātniskā izpēta saistībā ar transportu un tā tālāk. Kas par? Tāds partija par? Kas pret? Atturs? Pieņemts. Es atkal balsošu, un mēs atkal atrādam Cezaru Hartong gadījums noraidīts. 164. tagad, kas par 164. Pret atturas pieņemts. Nākošā lapas puse, lapas puses augšpusē, pētniecības izpilda aģentūra, viss ir ietverts. Bet izdevums saistībā ar zinātniskās pētniecības personālu jābalso 41.43 Hartonga ir noraidīts. 510. jābalso referentu pret. Kas pret? Kas par? Viens par. Kas pret? Daudz citi atturs. Noraidīts. 46.23. Ērenhauzers kā parasti, tā procedūra nebalsojumam, tas ir noraidīts. 35. lapas puse, pirmais grozījums Hartong noraidīts. Tagad par 82. balsojumu. Kas par? Paldies pret. Atturs pieņemts. Un tas ietver šurjan grozījumu, kas tad ir 504. sadarbība veselība novatorisku zāņu, zāļu jomā referenti pret, kas par? Kas par? Neviens pret. Paldies, atturas. Tā tad nekādas inovatīvas medicīnas nebūs. 41, 43 nākošais noraidīts. 83. balsosim referenti par, par, pret, viens, divi, atturas, pieņemts. 42, 84 atkrīt. Grozījums 42, 44 komilāra, izmēģinājuma projekts, nebalsosim. Nākošā lapas puse - 36. Hartonga grozījums atkrīt, 503. grozījums referenta pret, kas par, viens. Kas pret, atturs, norādīts. 421. ir dalītais balsojums, tātad sākumā par skaitļiem. 421. par skaitļiem, referenti par kas par, pret, 4 atturs. Tā tad 421. pieņemts. Komentāri 421. Referenta pār, kas par? Pret. Liberāļi. Atturs. Nu, klases beigās sēdošie. Vairākums ir šiem uh, komentāriem. Divi nākošie ir ietverti. Tagad nanozinātnes, nanotehnoloģijas, tā ir nanopētniecība, kuriem ir vajad, kurā ir vajadzīga mega nauda. 85. grozījums referenti par, kas par? Paldies pret. 3. Atturas. 40, 85 pieņemts. 133. Pilotu projekts par to tagad nerunājam. Nākošais enerģētika. 587 referenta nebals, ne, nevēlas pret. Ā, jūs gribat eh, dalīt to balsojumu. Labi. Par skaitļiem. Ko, dozam, ko domā referenta? Viņa ir pret. Kas par skaitļiem 587? Neviens. Ne zaļie. Kas pret? Visi pārējie. Atturas. Tā tad skaitļi nē, bet būs tagad komentāri. Kas par komentāriem? Sāksim elektronisko balsojumu par komentāriem. 587. Man pašam atkal jābalso, jo Žanluk Dehan nav zālē. Visi balsoja. Nē, četri guļ. Nu, ir četri gulētāji zālē, 23 pret, 14 par. Viens atturējies. Tā tad nekāda komentāra nebūs. Šajā a, punktā nebūs ne skaitļu, ne komentāru, tas nekad nav eksistējis. 87. tikai skaitļi. Referente pret, kas par? Pret atturs pazūd šis a, punkts. 406. Balsojam blokā, kas par? Pret. Atturas. 86. tas bija. Žanluk Dehan atgriežas, tātad. Bet man, es vienalga vēl varu balsot pats personīgi. 42, 82 ietverts, 428 iekļaut bioogļu ražošanu. Kas par? Tautas partija vairs neeksistē vai kā? Kas pret? Trīs atturas. Paldies. Pieņemts. Nākošā pozīcija. Enerģetika kurināmā elementu ūdeņraža jomā, kas par? pret atturs. Neviens tas bija 88. pieņemts. 89. nākošā pozīcija, kas par pret atturas pieņemts. Komilāra grozījums labs puses apakšā, tas ir pilotprojekts, to pārskatīsim vēlāk. Tagad nākošā lapas puse, kas ir 38 sadarbība vīdi, ieskaitot klimata pārmaiņas. Hartonga pirmais grozījums, kā parasti norādīts, 717. referente pret, kas par. Tā tad elektroniski jābalsē. Man nav jābalso pašam. Četrdesmit. Nē, mēs esam 39 balsotāji, citi guļ. 25 pret noraidīts, 14 bija pār. 42, 81. Referenti pār, kas par? Paldies, pret. Paldies, norā, uh, atturas pieņemts. 90. ir ietverts, nākošā pozīcija, 91. kas par? Pret atturas pieņemts. Nākošā pozīcija - sadarbība transports, ieskaitot aeronautiku, 92. referenta par, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais ietārts. Laslavs Uriens ir apmierināts. Tagad tā, 93. referenta par kopuzņēmums klientskai, kas par, pret, divi, trīs, atturas, visiem ir uh, debesis, tātad 93. pieņemts. Nākošais ietverts. Atkal uh, kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā 507. referents pret, kas par, pret, Divi, nē, trīs, četri. Kas pret? Paldies, atturs. Noraidīts. 94. referenta par kas par? Pret. Atturs pieņemts. Nākošais sadarbība sociāla ekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes. Uh, 4143 Hartong gadījums norādīts. 500. Referente pret, kas par? 4 pret. Vairākums, kas atturas 500. norādīts. 95. Referente par, kas par? Paldies pret. Atturas pieņemts. Tātad tas ietver uh, nākošo 631. Uh, jābalso par komentāriem. Referente ir par. Kas par? Pret. Kas pret? Divi atturas. Komentāri pieņemti. 43,68 identisks. Nākošais ir nākošā pozīcija - riska dalīšana finanšu mehānisms referenti par 96. Kas par? Pret. 4. Atturs pieņemts. Arī nākošais ir ietverts. Nākošā lapas puse. Pirmā līnija idejas. 41, 43 Hartonga gadījums un finansējumam idejām eh, grozījums 97 referenta par, kas par? Pret. Paldies. Atturas. Pieņemts. Un ietver divus nākošos. Nākošais pētniecības infrastruktūras 718 eh, referenta pret, kas par? Neviens pret atturs, a, a, tas pazūd. 98. kas par pret atturs pieņemts. Un uh, ietver nākošo. Labs puses apakšā ir izmēģinājuma projekti, par tiem runāsim vēlāk. Nākošā lapas puse - iespējas pētniecība mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām. 41.43 Hartong precedents noraidīts. 719. Referenta pret, kas par 719. Neviens. Nē, neviens. Kas pret atturas, tas ir noraidīts. 543. Referenta atbalsta, kas par pret atturas Pieņemts. Abi sekojošie ir uh, ietverti. Nākošā pozīcija. Grozījums numur 100. Referenti par, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Nākošais ietverts. 41, 43. Iespējas pētniecības potenciāls Hartong uh, atkrīta. 101. referenta par kas par? Pret. Atturs pieņemts. Nākošais ietverts. Nākošā lapas puse. Zinātnes sabiedrībā 102. Referenti par kas par? Pret. Paldies. Atturs pieņemts. Nākošais ietverts. Startautiskās sadarbības pasākums 103 referenti par kas par. Pret atturas pieņemts nākošais ietverts. Tālāk riska dalīšanas finanšu mehānisms grozījums 104 referenti par kas par. Pret atturas pieņemts Nākošais ietverts, jo šis ir pieņemts. Nākošais. Atbalsts saskaņotāja pētniecības politikas izstrādē. Grozījums 105. Referenti par, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ietverts. Oratom kodola sintēzes enerģija. Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas grozījums 587. Kas par? zaļo grozījums, kas par pret, viss citi pārējie. Atturs grozījums noraidīts. Nākošais grozījums 587 par to uh, balsojam. Kad? Referents kundze, jūs gribat, lai mēs tagad balsojam par šo? Mums vēl mums vajadzētu balsot grozījumu, ko iesnieguši zaļie. Un es esmu pret to. Jā. Nu, citiem vārdiem sakot, ja es uh, saprotu šo politisko ideju, referente grib izmantot iter pozīciju, jeb līniju, lai uh, finansētu citas prioritātes. Uh, Tas nozīmē, ka nauda tiek saglabāta ITER līnijā, bet 587. Eh, zaļo grozījums svītro ļoti būtiskas summas no ITER un arī um, iespējas izmantot šo naudu citiem uh, mērķiem. Un uh, referenti grib šo, uh, šos līdzekļus saglabāt tātad jābalso par 587. grozījumu un ie, uh, pie, iesaka balsot pret. Vai tas ir tas, kā mēs to vēlamies darīt. Jūs gribat izteikties? Jā, lūdzu, referents kundze. Um, es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Gribēju atgriezties pie tā, ko jūs tādā jaukā vārdā apzīmējāt par kajēju, burtnīciņu. Respektīvi, četri rapa dokuments 12. lapusē ir referentes grozījums 3000 Un tas ir grozījums, par ko varam balsot ātrākais rīt, tātad tas ir iesniegts grozījums par ITER um, posteņu samazinājumu par 45 miljoniem eiro. Un to, šo summu varam koriģēt atkarībā no tā, kāds būs šīs dienas balsojuma rezultāts. Par to mēs balsosim rīt. Jā, labi. Džeims. Uh, James. Jā, par šo jautājumu un ITER jautājumu priekšsādātāju. Man liekas, ka mēs pieņemam lēmumu, nezinājot faktiski vispārējo kontekstu. Jo mums taču kā Eiropas Savienība ir arī kaut kāda veida saistības pret tādām startautiskām iestādēm kā ITER vai, vai referenta maz zina, kādas ir mūsu Eiropas Savienības saistības pret šo institūciju. Nu, mums vajadzētu vai nu šodien diskusijas, vai rīt par to, lai zinām, ko tad darām gal galā. Eh. Paldies, Džēms. Jūs eh, nebijāt Mēs vakar vakarā ilgi eh, diskutējām par ITER un eh, referents un koordinātoru secinājumi bija tādi. Ir pietiekami plašs vairākums, tā nav vienprātība, dažas grupas ir pret, bet uh, ITER projekti tiek uh, plaši uh, atbalstīti. Un tajā pašā laikā, saskaroties ar komisijas priekšlikumiem un padomas priekšlikumiem, uh, Jāsaka, situācija diezgan neskaidra. Priekšlikumi ir neskaidri. Tas, kas ir vajadzīgs vēl klāt, un tas, kas ir tieši tagad pieejams, un papildus uh, maksājums drīzāk būs nepieciešama. Un, lai politisko tādu situāciju nospraust un parlaments varētu diskutēt ar komisiju un padomu, ir uh, vienošanās uh, sasnieguši koordinātori, ka darbosimies uh, saskaņot, jo ar stratēģiju, kādu Sidonija piedāvā. Tātad strat, par stratēģiju vienojāmies, par skaļiem runāsim rīt. Un šādā izpratnē uh, varam balsot 587 referenti pret, bet daži ir pār. Tātad kas pār 587? Zaļie un Andrēs Senkundze. Kas pret? Visi citi pārējie. Atturs. 487 norādīts. 584. Kodols kaldīšana un aizsardzība pret radiāciju referente pret. Kas par? Neviens. Un zaļie? Nē, zaļie arī ne. Pret? Atturs pieņemts. Nē, atvainojiet, tas ir noraidīts, saka priekšsēdams. Nu, es esmu radiācijas upurs laikam. 46,85 klasiskais Ehrenhauser gadījums, tāpat kā divi uh, nākošie lapas puses apakšpusē un uh, nākošā lapas puse 44, grozījums 41, 44, Hartong, noraidīts. Tāpat arī 47, 66. Nē, tas ir cits. Balsojam 47, 66. Tas atšķirs no viņa parastajiem grozījiem. Referenti pret, kas par? Andrēsen un Hartonkungs par, kas pret? Visi pārējie atturas noraidīts. Nākošā līnija. Hartonga grozījums. Domājam, ka norādīts 106. referente par, kas par? 108. Paldies, kas pret 108. Paldies, atturas 108. pieņemts. Nākošā pozīcija. 41, 44 Hartong noraidīts. 46, 27 Ehrenhauser parastais grozījums noraidīts. 131. referente par kas par. Pret. Paldies, atturas. Pieņemts. Nākošā Safer internet programma 4144 Hartongs noraidīts, 4362 iesniedz prie, vicepriekšsēdētājs Alvāro, atbalsta referenti, kas par. Paldies, pret. Atturas. Pieņemts. Nākošā lapas puse 45. Erenhausens 4663 ir atšķirīgs par rezervēm, jābalso referente pret. Kas par? Pret. Atturs. Norēdīts. 4659 arī jābalso, kas par referente pret. Pret. Atturs. Norēdīts. Nākošā līnija AKT PAP 4144 Hartongs noraidīts, 697 referenta pret. Balsosim, kas par. Pret atturs noraidīts, pazūd no uh, radara ekrāniem. 108. ITRA komiteja referente pret. Kas par 108? Neviens. Pret atturs atturas noraidīts 107. Ā, tas patīk referentai. Tātad, kas par 107. tautas partiju? Nu, lūdzu, modieties. Kas par, kas pret? Atturas 107. pieņemts. Ietver arī nākošos grozījumus, bet ne 422. Balsojam par 422. Par? Tās ir tikai piezīmes. Lai informētu par 112. numuru. Salvadoram nepieciešami skaidrojumi, un viņa priekšnieks tad zvanīja 120 pret. Atturs pieņemts. Salvadors vēlas teikt pateikt kobu. Nākošā lapas puse 46. 41.00 nebalsosim nākošā. Uh, IKT sadarbība 41-44 parastais hartangs noraidīts, 109. balsojam referente par kas par? Kas par 109. pret? Atturas pieņemts. 42-66 ietverts. Nākošais kopu uzņēmums Artemis, cik poētiski. 110. Artemis. Referenti par kas par? Kas pret? Artemis. Paldies. Atturs. Artemis aizvien vēl. Artemis būs sloks un būtis pieņemts. Nākošais ietverts. Atkal atbalsta izdevumu kopuzņēmumu Artemis 111 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ir ietverts. Pārējiem tālāk pie nākamā. Sadarbība kopuzņēmums 112. par pret atturs pieņemts. Nākamais ietverts. Tālāk atbalsta izdevumi ENIAK 113. par pret atturs pieņemts. Nākamais ietverts. Tālāk pētniecības infrastruktūras Tātad 41.64 kārtonga parastais, 114. Par pret. 114. pieņemts, nākamais ietilpst, ietverts. Nākamā līnija, parastais hārtonga gadījums, 4145, un tas pats attiecas uz 4765, kas ir Ērenhauser gadījums. Tālāk, nākamā lapuse. Tagad pētniecības ārštata darbinieki. Pirmais. 41.45 Hatton gadījums noradīts. Tas pats arī attiec uz nākamo budžeta līniju un 41.45 grozījumu. Un tas pats arī attiec uz Ehrenhauser kungu grozījumu 46.20. Mazliet citi cipari, bet nu faktiski tas ir tas pats. Tālāk, 10.02 budžeta līnija apropriācijas tieši finansētai zinātniskajai pētniecībai. 819. no goja. Referents nemīl šo grozījumu, kas par? Mhm, sociālisti atbalsta to, kas pret. Lielākā daļa pret tomēr. Nu, piedodiet sociālisti, bet ne, šis grozījums tomēr nav pieņemts. 834. Tas pats gadījums, ne? Di citādākas piezīmes, citādāk, jā. Tātad pētniecības uh, eh, nepiedāvā. Fakts, ka pētniecība netiek piedāvāta Izraēlas militāriem spēkiem, kas par pret sociālisti. Pret. Nu, jā. Ar vairākumu tomēr noraidīts. Tātad nekāda grozījuma nav 10.02 līnijā, pārējiem ir 10.02.01 budžeta līnijas. 4145 Hārtonga gadījums. 115. Referenta par? Kas par? Pret? Paldies, saturs pieņems. Nākamais līdz ar to ir ietverts. Tālāk 49. lapuse. 116. par? Pret? Atturs pieņems. Līdz ar to nākamais ir iekļauts, bet vēl paliek balsojums par 584. grozījumu papildus piezīmes. Par? Zaļie, protams, Helga arī. Pret? Citi, visi citi. Piezīmes līdz ar to netiek apstiprināts. Tālāk. Eren, Erenhausers atkal viens, tas ir noraidīts. 35 referenta par kas par? Pret? Atturs? Pieņems. 36. Par? Pret? Atturs? Pieņems. 37. Tas ir izmēģinājuma projekts, bet atgriezīsimies vēl. Tā, visa nākamā lapuse, 50. lapuse angļu versijā ir ietverta aģentūru grozījumos. Tālāk, 51, nākamā lapuse, visa šī lapuse un 52 arī ietverta aģentūra jautājumos nonākam pie 53. lapuses. Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība 4, 6, 8, 4 arī ir ietverta, arī ir ietverta jau aģentūra grozījumos 46, 83 Ehrenhauser grozījums. Tš noraidīts, 39. par to balsosim. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. 549. Muita 2013. gadam. Tas ir atsaukts. Nebūs nekādas muitas 2013. gadā. Fiskāli, fiskālis 326. Pret, referenta pret. Kas par? Zaļie mīl fiskālis, jā. Jā, Alfonsīkungs arī. Kas pret? Viss citi pārējie. Atturs. Noraidīts. 265 ir ietverts. Nākamā lapuse. Visi tie, kas ir uz 54. lapusē līdz pat Līnija Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūts. Visi šie grozījumi ir ies, ietverti. 117. nonākam. Referenti ir par. Pret. Paldies, atturs. Pieņemts. Līdz ar to nākamais ir arī ietverts. Tālāk, mūža izglītības programma. Visi šie jautājumi ir ietverti uz visu mūžu, izņemot izņemot 312. grozījumu, kur runājam par apropriāciju palielināšanu, un tas ir no izteikts piezīmēs. Bet referents šīs piezīmes atbalsta. Kas par? Pret? Vesels bars, kas atturs Nu, bet ar vairākumu tomēr tiek pieņems. Tas bija kazīnīkunga nu, grozījums. Tālāk nākamā lapuse vai nu iekļauta, vai nu te ieskar izmēģinājumu projekts, par ko balsosim rīt. Nākamā lapuse tas pats, vismaz no lapuses sākumā, bet lapuses apakšā ir ir viens Evenhauser grozījums, par ko jābalso, jo viņš ir citādāks par rezervi. 46, 48, kas par? Pret? Atturs noraidīts. Nonākam atkal pie izmaiņām projektiem līdz, līdz līnijai, kas saucas vienkārši lieliski cilvēki. Pirmais ir kartonkonga grozījums, kā parasti noraidīts. Tālāk. 540 par cilvēkiem ir Eiropas cilvēku, jeb tautas partija. Tā tad referenti ir par, par pret, atturs, pieņems. Līdz ar to tas ietver arī abada demiena grozījumu. 315. Par to jābalso. Kas par? Tas tikai piezīmes. Pret. Atturs. Pieņemts. Un līdz ar to viss līdz lapas beigām ir iekļauts. 58. lapuse ir ļoti jauka, jo mums šeit nav nekas, kas mūs interesē. Viss ir izmeņēm projekti vai aģentūras. Tālāk tas pats attiec arī uz 59. lapus augšu, bet apakšā tomēr ir 328, pa ko jābalso. Referenti par kas par pret atturs 328 ir pieņemts. Tālāk par pārējo lapas daļu nerunājam, par to runāsim citā brīdī. Līdz ar to 60. lapuse. Platjoslas internets lauku apvidos. Atcerēsimies, ka tas ir ļoti svarīgi. 132 bija jaunas līnijas izveida, referentētas nepatikas par, pret, atturs, noraidīts. 4608 Ehrenhausers kā parasti. Tālāk, kas attiec uz mēts, viss ir ietverts par Eiropas statistikas programmu runājot Hārtongu parastais grozījums, uzskatām to par noraidītu. Tālāk līdz lapuses beigām visi grozījumi ir ietverti. Tas pats attiec uz nākamās lapus augšu 120. ir ietvers izņemot 47.15, kas mazliet citādāks Ērenhauser grozījums, par to balsosim. Uh, Tieši 10%, un labi, tad tas ir tomēr noraidīts. Tas pats attiecas 47, 16, līdz pat beig, lapas beigām viss ir ietverts. 62. lapuse pirmais grozījums ir ietverts, otrais ir Ērenhauzers klasiskais, noraidīts, 41, 50 hārtons klasiskais noraidīts, bet 44, 93 Gadie Zabala Rubijā Leider iesniedzis. Referentē gan tas nepatīk. Kas? Nē, Antomēr vēl izteikties. Mēs balsosim atsevišķi par uh, piezīmēm un cipariem. Tad vispirms par skaitļiem. 4493. Referentēji nepatīk šie skaitļi. Kas par? Pret? Aturs tikai sociālisti atbalstīto komentāri, kas par referentē nepatīk tie. Pret? Nu, šķiet, ka tomēr vairākums ir par šiem komentāriem balsosim elektroniski. Man gan laikam nav jābalso, ja, ja viss ir klāt. Lūk, beidzam balsot 16 par 23 pret, tomēr nav pieņemti šie komentāri. Tātad šis ēderkunga grozījums nav pieņems neatiecībā skaļiem nepiezīmēm. 123. Referenti to atbalsta. Par? Pret? Atturs. 123. pieņemts, bet jābalso arī par 140. tomēr. Supertīkla izveidošana. Referente ir pret to. Bet pārbaudīsim to elektroniski, jo šeit ir domstarpības. Es joprojām esmu stipri frustrēts. Mēs esam 43 cilvēki klāt, bet balsojums ilgs tik ļoti ilgi. Neviens ne, nevēlas pātrināt šo procesu. Uz priekšu balsojam, balsojam. Nu, tā beidzot. 20 par, 20 pret. Noraidīts. Nu, ja man būtu ļāvuši balsot, nevaram zināt, kas būtu noticis. Man ir skaidri, jūs tos neredzat? Les techniciens, je signale que le résultat des votes. Nu, balsošana rezultāti uzticieties man, citi tos neredzēja, bet eh, varam, varam tādu, nu, kas atbalsta mūsu referentu? Uztaisam tādu mākslīgu joku balsojumu vien, lai pārbaudītu, kā tas darbojas. Vai es balsoju? Nē, es nebalsoju. Mm. Fiktīvais balsojums. Visi 43 ir klātesošie, bet tikai 36 balsojumi. Nu, slinki jūs esat visi. Jūs neredzat, es redzu. Nu, lūk, redz, kur ir redzami skaitļi. Izrādās visi tomēr ir uh, nobalsojuši. Labi, lieliski. Turpinam. Sešdesmit trešā lapus apakšā. Simt divdesmit četri. Tas ir 62. lapus apakšā, angļu versijā, 124. referents atbalstat šo grozījumu. Kas par, pret, atturs, at, pieņemts. Pēc tam ir 63. lapuse, par kur nekas nav norādīts. 134. Tātad par 134. grozījumu. 234. 4. Eiropas vēja iniciatīva. Saules enerģijas iniciatīva. Jāveido jauna budžeta līnija. Ja? Nu, varbūt pārbiem kopā varam balsot. Nu, galu galā tie, kam patīk vērstiem, taču patiks arī saule. Tātad par jaunas līnijas izveidi. Šie divi grozījumi, 134. abiem skaitlis referenti ir pret. Balsosim elektroniski. Man arī tiesības balsot? Nē, atkal nē. Nu labi, tad kolēģi balsot jūs. Viens par tautu partīnieks par daudz. Viss kārtībā? 19 par, 18 pret. Tautas partija bija pret. Bet, nu, jebkurā gadījumā rezultāti ir šādi. Tātad, princips ir tāds, ka princips par šādu jaunu līniju izveidi ir pieņemts. Gan par sauli, gan par vēju. Bet tagad par cipariem. Nu, protams, tie, kas bija pret šo līniju, tie tagad arī balsos pret, bet, nu, jābalso ir vēl vienreiz. Tātad tagad par cipariem sākam balsot. Okay. Mm, mm, mm. Voilà, vous arrêtez. Jā, beidzam balsot. 3 par 37 pret. Un nu, tad vispār nekāda cipara šeit līnija tiek izveidot, bet bez kādiem skaitļiem nebūs tomēr neviena saules, nekā nebūs. Bet līnija būs, ja nu gadījumā, nu, kaut kādu vienu dienu uzsmaidīt saulīt. Nē, nu, politiski spēcīgs žests. Vai mēs varam tālāk turpināt balsot šādā pašā atmosfērē? Vai mums ir pietiekam daudz vēja vēl mūsos spēka, lai mēs varētu pašķirt lapu, ļaut vējiem pašķirt lapu. Viss 134. grozījumi līdz pat lapas beigām. Džeims. Viena no līnijām ir šī solārā Eiropas iniciatīva, mēs to tikai izveidojam, bet eh, varbūt mums vajadzētu vienkārši atzīmēt, ka tas ir jāpieņem zināšanai un jāatcerās, un tad nākotnē varbūt kaut kas mainīsies. Kāds jau arī šo grozījumu mērķis, bet ne tā? Nu, ar vēju viss ir cauri, mēs jau nobalsojām. Priekšsēdētāji, šeit ir divas līnijas. Vismaz manā eksemplārā ir solārā iniciatīva divreiz, 134. Un jūs sakat, ka tur vajadzētu likt šo te atzīmīt par memoāru, bet ir divas. No, c'est différent. Šīs līnijas ir atšķirīgas. Mēs balsojam par pirmajām divām budžeta līnijām. Un balsojām tikai tādu, kā, nu, atmiņā ieķeksējumu grozījumu, nevis par cipariem. Tālāk četri turpmākie grozījumi arī ar numuru 134 atkal šāda veida līnija izveidošana. Kas par? Nē, nē, jābalso elektroniski atkal būs mums ļoti, ļoti līdzvērtīgs spēku samērs. Domstarpības ir 37, 38 nobalsojuši, nu vēl 5 trūkst. Nē, tie nevēl, nebalsos nemaz, ja, nu, pašiem pašvainīgi. 41 jau. Nu, viens no tautas partijas atkal pa daudz. Tā, tautas partijnieks savu kartiņu izņēma, nu tā tad 20 pār 18 pret. Nu tā tad jābūt ja ļoti uzmanīgiem šādos gadījumos, vai ne tā? Nu, lūk. Nu, tātad grozījumi pieņemti, visi četri. Pārēj uz nākamo lapusi, 64. lapuse. Vicepriekšsādātājs cenšas man šeit novērst uzmanību. Nu, tā tad. Runāsim par inteliģentās enerģijas programmu. Tādu pastāv. 41.50 parastais kartona grozījums, noraidīts. 720 referenti pār, kas par? Pret. Atturs pret. Visi noraidīja tomēr. 128 par? Pret. Atturs 128. pieņems. Pārējie visi ir ietverti, bet jābalso ir arī par 125. 125. Referenti atbalsta to, kas par, pret, atturs, pieņemts. Pārējie līdz ar to ir ietverti. 582 jaunas līnijas izveidošana. Ref, referenti to nevēlas bet ir domstarpības, tāpēc balsosim elektroniski. Tātad 582. elektroniski. Trīs, deviņi, četrdesmit nobalsojuši jau ļoti labi. 16 par 24 pret noraidīts. 127. referenta atbalsts šo grozījumu, kas par? Paldies pret. Paldies atturas. Pieņemts. Tālāk. Kristīna ar savu grozījumu 43.29. Tas gan atkal ir izmaiņaproks, par to nebalsosim. 136. Arī izmaiņām projekts. Kododrošība tālāk. Kāds ir referents viedoklis par balsošanas kārtību secību? Referents kundze. Es uzskatu, ka mums ir jābalso vispirms, kā tas ir šeit minēts, 651, un pēc tam, ja tas ir pieņemts, tad 128 eh, atkrīt. Bet jūs neatbalstat, es saprotu, ka 651. Nē, nē, nē, es atbalstu. Balsosim par to. Nu, kļūda no manas puses. Tātad 651. Referenta atbalsta, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 128. līdz ar to atkrīt. Ja. Tā viši. Tālāk. Zinātniskā izpēta saistībā ar enerģētiku 41.50 hartungs parastais, 130. referenta to atbalsta, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts? Turpmākie trīs līdz ar to ir ietverti, bet nav ietverts piezīmes 586. grozījumā no zaļajiem. Referenti ir prečiem piezīmēm. Balsosim varbūt uzreiz elektroniski, jo domstarpība šeit pastāv. Tātad 588. grozījums piezīmes. Es pats nebalsoju, bet atcerēsimies, ka tautas partīnieku šeit ir mazliet pa daudz. Tātad 14 par 25 pret noraidīts. Nu, šķiram nākamo lapu. Pirmais 41.50 atkal ir Hartonga kunga standarta grozījums, noraidīts. 129. referente par, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Nākamais ir ietverts tajā. Nu, nu līdz ar to 1A ir noslēdzies. Lieliski. Un esam. Uh, beiguši ar rezervēm. Nu, veiksim tagad aprēķinus par to, ko esam te nobalsojuši, sabalsojuši, un tad rītdien uzzināsim par to, kāda tad būs šī iter samazinājuma summa atkarībā no šodienas balsojumiem. Un tad rīt runāsim arī par izmēģinājumu projektiem un tam līdzīgi. Referents kundze, vai mēs varam uzreiz ķerties klāt viens B sadaļai? Koordinātori ir vienisprātis, varam tā darīt? Nu, varbūt eh, kādam, kādam ir nepārvaram vēl nomazgat rokas. Varbūt mums tam ir kāds brīdis. Nē, nav tādas vajadzības. Nu, kāds te grib celt rokas, negrib celt rokas. Nu, ja kādam. Nu, darīsim tā, kā tā kā apakšpalātā Lielbritānijā, ka var iet ārā tikai pa divu no pretējām partijām. Tātad 1B, sākam, tā, sākam rīkoties tālāk, lai būtu balsojumā līdzsvars. Visi ir gatavi ķerties klāt 1B sadaļai. Un tā tad. Tā ir 68. lapuses pati apakša. 384. Cipari ir ietverti, bet jābalso par piezīmēm. Referenti ir par. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Nākamais līdz ar to ir ietverts. Pārēju 67. lapuse. 400. 69. referent par par pret atturs pieņemts. Turpmākie divi ir ietvērti. Tālāk. 0217. Pirmais Hārtaungs, pēc tam 821 referenti pret, kas par? Pret? Atturs? Paldies, noraidīts. 2, Atšķirīgi tālāk grozījumi, tie nāk no Belderkunga, 4206 referenta pret, kas par? Pret. Atturs. Pieņems tālāk 4207 no tā paša Belderkunga, kas par? Noraidīts. Tālāk. Mm lapus apakšā ar tom kungu grozījums, kas ir citādāks nekā viss citi pārējie, un tāpēc par to balsosim. 41.30, kas par referents ir pret. Hartonkungs, protams, ir par, kas par. Kas pret? Atturs. Noraidīts. Ensuite, nous sommes toujours sur le fonds social. Tālāk, sociālais fonds. 68. lapas, lapuse. 1. 41, 31 noraidīts, sāk 822, goja, referenti ir pret. Kas par? Pret? atturas noraidīts. Nu, šķiet, ka goja visi nebija nemaz klāt balsojumā. Tālāk 449 referenti pret, kas par? Pret, atturs, noraidīts. 172 referenti par, kas par? Pret, atturs, pieņemts. Turpmākie trīs grozījumi atkrīt un ir ietverti. 4132 hartonu grozījums parastais. Turpmākie grozījumi tiek ietverti, izņemot komentārus 384. grozījumā. Referentos atbalsta, kas par? Pret? Aturs? Pieņems. 384. pieņemts. Tas pats attiecas uz otru 384. par uh, kohēzijas fondu referentu atbalstu. Tas tas pats grozījums faktiski par, pret, aturs, ar to pašu vairākumu pieņemts. Pārējiem pie reģionālās attīstības fonda 376 par, pret, aturs, pieņemts. Turpmākie divi līdz ar to ir ietverti. Tālāk 41.47. Hartungs parastais, 41.47. tāpat nākamais, nākamajā līnijā attiecībā uz pīs. Uzskatām šos abus par noraidītiem. Nākamā lapuse. 70. lapus angļu versijā. 385 referenci, referenta par, kas par? Pret? atturas pieņemts. Turpmākie trīs jau ir ietverti. 43.56 esot atsaukts. Vai tā ir? Haglund kungs tur atsaucas labi. Un 43.11 no Frančeskas savukārt ir ietverts. Tālāk ir izmēģinājuma projekts, par ko nebalsojam šodien. Nonākam pie 71. lapuses. Eiropas reģionālās attīstības fonds teritoriāla sadarbība 4147 hartangs parastais, norādīts 382. komentāri. Aha, tad cipar arī tomēr. Tā tad pārrobežu veloceliņu tīkli. 382. grozījums. Referenti to atbalsta. Ļoti labi. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. 372 līdz ar to ir ietverts. Tas pats attiec uz diviem turpmākajiem, bet 4354 ir par citām piezīmēm, un tas saistīts ar makroreģionālo sadarbību. Haglungs to neatsauc, un tāpēc par to balsosim. Referente to atbalsta. Par, pret, atturas. 43.54 ir pieņemts. Nonākam tālāk pie nākamās līnijas 391. Helga. Nē. Jā, par šo līniju uh, Fermkungs saka, ka par reģionālas attīstības fondu mums šeit ir grozījums, kas ir līnijā 13.03.19, kas ir drusku vēlāk par tehnisko palīdzību un stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Mēs to esam jau izdiskutējuši un mēs gribētu tā vietā, lai radītu jaunu līniju, pārceltu šīs piezīmes un piezīmēs būtu jābūt kaut kam pateikts, kas tiks piešķirts Baltijas jūras eh, reģione, un mēs gribētu šajā te 13, eh, tas ir 0320 līnijā to iekļaut. Citādi mums būs tehniskā eh, palīdzība praktiski visiem makro reģioniem, un tas, manuprāt, nemaz nav labi. Tāpēc, ja ir iespējams, tādēļ 389 grozījumu vajadzētu atbalstīt, bet to vajadzētu iekļaut pie 0320. Referenta atbalsta šo priekšlikumu? Nē. Paldies. Es saprotu šo punktu, bet es nevaru tam piekrist. Es šim pārnesumam nevaru piekrist. Nu, tātad balsosim tā, kā sākotnē tika paredzēts. 381 referenti pret, 391 referenti pret, atvainojos, nē, nē, nē, nē, nē. Referenti ir par. Un par šīs līnijas saglabāšanu, kas pret atturs 491 ir pieņemts, pārējie atkrīt. Tomēr vēl jābalso ir arī par 583. referente ir pret šo vienas pieturs punktu, bet ir cilvēki, kas ir arī par, līdz ar to balsosim elektroniski. Viena balss uz pieturu. Man saka, ka es varu balsot, es esmu pret. A, ah, nē, nē, nē, lūk, lūk, viņa jau traucas, labi, es tad ņem nost. Ah, nē, jums nav taisnības tomēr, jums nav tiesība balsot. Labi, vienu pretbalsi izņemsim. Tātad 21 par 17 pret. 586 pieņemts. Nu, tā tad pieņēmām. Tālāk lapus apakšā ir vēl viens izmēģinājuma projekts. Un tad, lūk, visi varam pilnīgi svilpodami nākamo lapusi laist garām. Tāpat 73. lapus, jo tur viss sagatavošanās darbības un nonākam pie 389. grozījuma. Referenti to atbalsta. Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. 373. Referenta par kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Un divi turpmākie ir ietverti. Kohēzijas fonds 505. Referenta pret kas par? Pret. atturs noraidīts. Tālāk makroreģionālā stratēģija. Nē, tas ir atsaukts. Atsaukts, labi. Paldies. Nākamais pārobežu sadarbība, 383. Atkal šie te velosipēdu celiņi pāri robežām. Kas par velosipēdiem? Pret? Atturs. Pieņems. Un tālāk. Alors, euh, nous avons fini le 1B. Nonākam pie nākamā. Hārtonkungs. Hārtonkungs aplaudē referentei. Referents kundze, kāda ir jūsu nostāja? Vai varam pāriet pie otrās vai trešās iedeļas? Ko jūs ierosinat? Būtībā es esmu gatava balsot eh, par otro kategoriju, taču, bet ja mēs drusku ātrāk varētu pasteikties priekšu, mums būtu jābalso par otro. Jā, labi. Mēs jau galu galā varam arī ieteist tajā laikā, kamēr runājam par lauksaimniecību. Labi. Salvadors nav šeit, to arī izmantosim, pieņemsim ātru lēmumu. Un tas sāksim darbu pie otrās iedaļas. Visi gatavi? Visi ir, visi gatavi? Lāšlo arī gatavs? Lieliski. Nu, tā tad dabas resursu saglabāšana un pārvaldība. Sākot 41.37. Hārtonga parastais grozījums, tas ir pirmais Hārtonga grozījums otrajā sadaļā un par to balsosim, kaut arī tas droši vien ir parastais. Nē, nebalsojam par to. Viņš ir jau ietverts. Oh, atvainojiet. Tas pats attiecas uz nākamo grozījumu. Tas pats attiecas uz turpmākajiem diviem, līdz ar to pirmais balsojums otrajā iedaļā mums būs par 575. grozījumu. Z, no zaļie, zaļo grozījums referenta pret, kas par? Pret? Visa jūtas grupa ir pret. Nu, noraidīts. 45.37, tas ir pirmais kartona grozījums šai iedaļā, un principiāli par to tāpēc nobalsosim. Kas par? Harton kungs par. Un arī Morgantīni. Un kas pret? Viss citi pārējie atturs. Tātad šāda veida grozījums arī turpmāk uzskatīsim par noraidītiem. 217. 207. referentē, ko teikt? Jā, paldies par 217 grozījumu. Mans eh, ierosinājums ir balsot par, bet nevis par tādu apjomu, kā komiteja piedāvā, bet par pusi, tātad par 25 miljoniem, un uh, rezerve, kā tas ir agrī priekšlikumā. Tātad jūs piedāvājat samazināt pusi tikai rezervē, jā? Ja? Jeb tikai rezervi. Tā tad saglabā 85 miljonus, bet rezervē nonāk tikai 25 miljoni. Referents grozījums šādi izmainīts dažādas sajūtas par šo. Nu tad balsosim elektroniski ar tehniskām palīgierīcēm. Un man saka, ka es varu, jo viena kolēģe runā pa telefonu, es varu balsot. Un kā man lūdzu ir jābalso? Jā, labi, skaidrs. Tā, nu 40 balsotāji mums ir vajadzēti. Nē, nu viss labi, beidzam. 16 pār 22 pret noraidīts. Nu, revolūcija. Ah oui, oui, d'accord. Alors, oui, effectivement. Sekretariāts saka, tad, kad mutiskais grozījums ir a, noraidīts, jābalso par rakstveida grozījumu. Nu, tā tas ir. Tā tad. 217. ar skaitļiem. Vai kāds lūdzu ir par? Nē, neviens. Nu labi. Nu tad. Nu arī tas ir uh, mīnus. Nākošais intervents pasākumu attiecībā uz cieti. Kas ir cieta? Nu, labi. Īsti nezinām, nu es nezinu, bet jūs zinat visdrīzāk, ir Hartonga grozījums, kas tiek noraidīts, tātad cieti pazūd no dabas. Nākošais ir 575. referente pret. Kas par 575? Zaļie. Kas pret? Citi atturs noraidīts. Nākošais atkal 575, bet tas ir tāds daudzveidības. Vai mēs balsosim vienreiz pa visiem šiem dažādajiem aspektiem? Zaļie, lūdzu, Helga. Vai jūs akceptējat tā, kā šis ir uh, daudzveidīgs, ja multiples uh, grozījums 575, vai mēs varam uh, balsot par visiem 575? Jā, tā tad 575 multiplēs, un rezultāts tāds, kāds būs, tiks attiecināts uz visiem 575 no zaļajiem. Kas par? Zaļie un Juta un Hartonga kungs. Kas pret? Citi atturas vairākums ir tāds, kāds būs arī citos identiskos eh, grozījumos. Tas ir norēdīts. Tas eh, ietver divus nākošos eh, grozījumus šajā līnijā. Nākošā programma mazāk nodrošinātām personām ir Uh, referentes kompromiss grozījums. Lūdzu. Jā, mutiskais grozījums ir sekojošs. Tas attiec uz 670, 670 grozījumu. Iekļaut 25 miljonus eiro 100 miljonu vietā. Sociāldemokrāta Fermkungs, ko jūs domājat? Mēs labprāt gribētu balsot par to tā, kā tas ir balsošanas sarakstā, <clears throat> jo tas ir vis tālāk ejošais grozījums un pēc tam pie tā, ko piedāvā referenta. Tātad jūs varat pieņemt uh, referentes viedokli, ja jūs zaudēsiet pirmo balsojumu. Jā, viss piekrīt? Tā tad. Nu, jā, nu, tiesības ir šos grozījumus izteikt. Bet, nu, balsojam par šo grozījumu. Referente ir pret. Kas par? Pret. Atturas. Paldies. Grozījums norādīts. Tagad uh, vēršos pie referentes. Tā uztur savu pozīciju. Jā, kas par? Uh, referentes skaitļiem. Pret atturas. 670. grozītā veidā ir pieņemts. Tas atrisina nākošos vai arī e, 43.32 gulāru jā. Vai tas ietver arī Greslis kundas grozījumu? Nē. Jābalso par Inga Borgas grozījumu. Tās ir tiesības katreiz, kad uh, Ingeborga kaut ko prasa, viņa uzreiz to saņem no priekšsēdētāja. 43.7. referente par, tie ir komentāri, referente par, kas par? Pret? Paldies, atturas. Vairākums par 43.17, kas ir pieņemts. Sveicam Ingeborgu. Nākošais. 231. referente par. Tā ir nākošā lapas puse. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošā līnija. 575. Bet tas ir tas grozījums. Uh, uh, atskatāmies no, ar nostalģiju pagātnē, bet, nu, mēs jau to esam izskatījuši, un divi nākošie arī. Jā, tas pats ir sakāms nākošai līnijai ražošanas kompensācijas par ķīmijas rūpniecībā izmantotos cukuru. Tas ir atkrīt. Tad pasākumu attiecībā uz olīveļu 232 referenti par, kas par olīveļu. Paldies, kas pret. Nu, tie laikam labāk ēd buturu, uh, sviestu, tā tad. Uh, 575. pieņems, nākošais ir koku vilnu. Tātad, kas par koku vilnu? Kas pret koku vilnu? Nudisti. Paldies, daturs. Est adopté, nous resterons. Koku vilna uh, pieņemta. Mēs pievēršamies nākošai lapas pusei. Augļu dārzeņu eksporta kompensācijas. 575. tas ir šis daudzveidīgais zaļo. Uh, Mm, grozījums, tātad augļus saspiežam. Nākošā līnija 4294 grieķu grozījums referenti par kas par? Pret. Atturs pieņemts. Divi nākošie ir ietverti. 42,95, tas pats grūķu grozījums, kas par referenta par. Paldies, pret. Atturs pieņemts, 2A nākošie ietverti. Programma skola apgādēja ar augļiem, 220. referenta par. Par. Pret. Tas ir tad pieņemts un nākošais arī ir ietverts. Tad izmēģinājuma projekts pārējām pie eksporta kompensācijām par vīnkopības nozars produktiem. 575. Tas ir zaļo šis multiplais grozījums, līdz ar to <clears throat> noraidīts. Tā ir savāda uh, ideja iedrošināt uh, vīnu darus eksportēt, nevis uh, patērēt. Bet, nu labi, nākošais 41,76 referente pret, kas par? Neviens. Tā tad uh, atkrīt un nākošais arī ir ietverts. Tagad vīna destilācija <clears throat> Atkal 475. multiplais zaļo grozījums noraidīts, nekas nav vairs šajā līnijā. Uzglabāšanas pasākuma attiecībā uz alkoholu tieši tāpat tas uh, ir atbalsts attiecībā uz misas izmantošanu. O, franciski tiešām mise, uh, vāciski mušt, 4179, um, kas par? Neviens negrib atbalstīt misas izmantošanu, tātad tas ir noraidīts. Un nākošais ir 41.80. Gorans Ferms, referenta par, kas par 41.80. Nē, nu vairs nepatīk. Hartonkungs, kas tad nu? Jūta lūdzu. Jā, bet nu kā tad tagad, nu kur tad mēs esam? Nu, jūta vairs pat nav kontrolējama, saka priekšsēdētājs. Tātad pret, nē, nu vispār tas ir noraidīts. Un ir kompromiss izstrādāts. 227. referente iesaka, tās ir valsts atbalsta programmas vienkopības nozarei. Jā, patiešām Eh, mēs esam piedāvājumi piedāvāt tikai 10 miljonus šai līnijai, un mutiskais grozījums ir 227, 209 miljonu 300 tūkstošu vietā uh, paredzēt 10 miljonus. Vai visi saprata? Nē, Vai jūs varētu lūdzu atkārtot Sidoniju, esiet tik laipni? Jā, mēs varam balsot pret 227 un balsot pār e, 400, 4298 e, vietā. Tad 227? Nē. Jūs esat pār 4296 un jūs gribat, lai mēs sākumā par to balsot un pēc tam par otru. Jā, labi. Tā tad balsojam par 42,96. Kas par? Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. Tātad mēs par, pie citiem vairs nepievēršamies. Tas ir vienīgais, kas ir vis, pieņemts un kas visu citu ietver. Uh, uzaršanas atbalsts schēma Hartongs noraidīts. Citi pasākumi attiecībā uz vīnkopības nozaru 4181 referente neatbalsta. Tātad neviens to neatbalsta, tas pazūd. Tas pārņem 436, bet ne 235. Tātad balsojam par 235 referenti par, kas par. Paldies pret. Atturs pieņemts ietver arī nākošo. Nākošā lapas puse. 236. referente par, kas par? Paldies pret. Atturas pieņemts. Nākošais ietverts. 237. kas par? Paldies pret. Atturas pieņemts. Nākošais ietverts. Žāvētā rupjā lobarība 4137 Hartong. Tā ir lobarība, sausā lobarība. 4137 Hartong parastā procedūra noraidīts. Un tas pats uh, daudzveidīgais. Tagad piens, kompensācijas piena, piena produktiem 579. zaļie iesnieguši. Viņiem liekas, ka ir pārāk daudz piena. Referenti pret kas par? Nē, saka priekšstādātājs. Nu, balsojam, kas par? Zaļie, Hartonga, Vērtmans kundze un Andrēsens kundze. Kas pret? Paldies. Atturas. Noraidīts. Tas um, trīs nākošos ietver, jo tie ir identiski, bet jābalso par 264. referentu par, kas par? Viena pati. Pret? Bet mums ir jābalso elektroniski. 264. elektroniski. Vai pats drīkst balsot? Jā. Beidzam balsot. 17 par 21 pret noraidīts. 262. referente pret. Bet man saka, ka ir 262. Uh, um, mutiskais grozījums. Jā, man ir mutiskais grozījums par uh, vaipienu pulveru uzglabāšanu un es vēlētos piedāvāt 10 miljonus rezervē, 20 miljonu vietā, ko piedāvā agrī. Très bien. Donc, on aura Labi, tā tad pusrezervas tiek samazinātāji 10 miljonu. Kas par? Nu, balsosim elektroniski. Elektroniskais balsojums par šo mutisko grozījumu. Visi balsojuši. Beidzam balsot. 16 par 21 par atkrīt. Tātad balsojam rakstisko, par rakstisko 262. Agri komiteja referenti pret. Visi ir pret. Vai kāds ir par? Neviens atkrīt, atkrīt kopumā. Nākošais sviests, 218. Arī šeit jums ir mutiskais grozījums, lūdzu. Līdzīgs stāsts. Es arī vēlētos mutiski grozīt uh, apjomu un piedāvāt 25 miljonus. Ļoti labi, šis grozījums uh, saņems to pašu vairākumu, kā tikko bija, kas par pret, vairākums ir pret. Tātad atgriežamies pie rakstveida grozījuma 218. vai kāds to atbalsta? Neviens. Nu tad vairs nav grozījumu ne par sauso vaipienu intervences uzglabāšanu, ne sviestu un krējumu inter, intervences uzglabāšanu. Nākošais skolām paredzētais piens 221 referenti par kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ietverts. Nākošā lapas puse. Piena fonds. Slavenais uh, piena fonds Lašlo Šurjans. 219. referenti par. Kas par? Pret. Paldies. Vice priekšsēdētāju pilnīgā sajukumā. Kas tad atturas?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 pret, pagaidiet, visādi citādi. Ā, 25 pār 12 pret, divi atturējušies. Tas ir ļoti skaidri. 579. balsojam, zaļo grozījums, referenti pret, kas par? Zaļie, kas pret, citi, atturas, noraidīts. 238. referenti par, kas par? pret atturas pieņemts. Nākošais. Kompensācijas par lielopu un teļu gaļu. Multiplais eh, zaļo grozījums noraidīts 41.84. Garants fermas. Referente pret. Garants arī vairs to neaizstāv. Jūs esat pret bet es to likšu uz balsošanu, sociālisti ir pret, atskaitot jūtu. Kas par pret? Paldies, atturus. Noraidīts. Tas ietver nākošos. Balsojam par 239, kas par, referenta par, pret, atturas pieņemts. Nākošais atkal šis uh, zaļo grozījums, tas ir noraidīts, un vispārējais ir ietverts kompensācijas par dzīviem dzīvniekiem. Tad kompensācijas par cūgaļu tieši tāpat, tātad nebūs sivēnu. Kompensācijas par olām nebūs arī olu, nu ko tad mēs ēdīsim? Turpinājumu mājputnu gaļa nebūs mājputnu, viss ir noraidīts, bet nu īpaši atbalsts viškopībai. 261. referente par bitēm, kas par pret atturas. 261. pieņemts nākošais. Tie ir uh, izmēģinājumi projekti. Nākošā lapas puse, nākošā lapas puse. SPS 4137 Hartongs noraidīts. Atkal SAPS Hartongs un tad līdz lapas puses apakšpusē Hartonga grozījumi klasiski noraidīti. Nākošās īpašās piemaksas par lielu lopiem, pavisam kaut kas cits, 580. Tas ir bullfighting. Referenti par kas par? Tas ir par vēršu cīņām. Vai es varu uzdot referentei jautājumu? Šis grozījums politiski, viņš, viņš ir par buļciņām, ja pret. Nu, lai būtu skaidrs, par ko mēs balsojam. Tā tad grozījums. Ne... Je peux pas voter vēršu cīņas, nu tad mēs nevaram balsot. Džeims, Džeims lūdzu. Tas ir politisks grozījums priekšsēdētāji. Es nevaru budžetā, budžetā ar to neteikt, ko tas īsti nozīmē letālas vēršu cīņas. Tātad tehniski tā tad kā var noteikt, kas tad tiek tā izmantots un kas nē. Džeims, man laikam jūs jāielūdz uh, mani apciemot manā reģionā, un Salvadoram jāielūdz tevi uz Spāniju, un Jose Luis un Fernandos uz Portugāli. Ir ļoti atšķirīgi veidi. Uh, ar uh, vēža cīņas uh, un vispār, teiksim, darbības ar vēžiem. Dažas ir uh, letāls, citas nē. Nu, ir viedokļi ļoti atšķirīgi šajā jautājumā. Tas ir ļoti delikāts jautājums dažādos reģionos. Bet referenti vēlas uzstāties. No, I mean, now it's clarified. I can... Jā, es domāju, ja tas nav skaidrs, es to varu vēlreiz nolasīt, bet es domāju, ka nevajag. Jā, nu labi. Kas uh, par šo grozījumu referentu par? Jāskaita. Elektroniski. Nē, tad balsosim elektroniski. Si j'aimerais prendre part. Vai tautas partijā visi balso, vai man jābalso? Kā tas ir? Es esmu pret. Beidzam balsot. 18 par 15 pret 7 atturējušies. Arečinu. Nu, daži nav drosmīgi bijuši. Bet nu labi. Nākošais tabaks 620 referenti pret, kas par? Paldies. Elektroniskais balsojums, jo sociāldemokrāti ir arī par. Vai es drīkst pats balsot? Et, et si on est trop nombreux, la machine le dit, la machine le dit. Tātad beidzam balsot. 18 par 20 pret. Noraidīts. Tas ietver visu pārējo, izņemot 581. piemaksas attiecībā uz proteīna augiem, kas par referente par pret atturas pieņemts. Nākošā lapas puse - 4137 klasiskais hartanga grozījums. Tas pats nākošajā līnijā pozei, bet jābalso par 4224 grelie grozījums referenta pret, kas par grelie neviens noraidīts. 240. referente par, kas par, pret, atturas pieņemts. 241. referente par. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 577 izmēģinājuma projekts, un tad lauka attīstības programmas ir nākošais. 4137 Hartungs noraidīts, 242. Balsosim referenti par, kas par. Paldies pret. Atturs pieņemts. Nākošais ir ietverts. 41.37 izskatīts, 263 un 712 ir pilota projekti, izmēģinājuma projekta atgriezīsimies rīt. Tad 244, kas par, Referenti par. Pret. Jābalso elektroniski, jo nav skaidrs. 240. Uh, eh, attendez, excusez-moi. Pagaidiet, atsumirkli. Bet pēkšņi es esmu nobažījies. Tā ir iepriekšējā gada grāmatojuma uzskaidrs noskaidrošana attiecībā uz dalītas vadības izdevumiem. Referents kundze, jūs negribat to kā tādu buferlīnu izmantot. Nē, tā tad labi balsosim. Tā tad 244. Tautas partijā pārāk daudz balsotāju. Tātad es nebalsošu, beidzam balsot. 17 pār 22 pret, mans balss, man balss neko nemainītu. Tātad grozījums noraidīts. Arī nākošais. Tātad nav grozījuma šajā jautājumā. Nākošais punkts. Nākošā līnija. Pirmais grozījums ir 245. Sabiedrības informētība referenta par kas par? Pret? Atturas pieņemts labs puses beigās tas vairs nav jāizskata, tas pats nākošās labs puses sākuma. Nē, man saka, ka tas ir izskatīts vienā citā grozījumā vakar. Nē, liekas, ka nē. 246 referenti par, kas par. Paldies, pret atturas pieņemts. Nākošā lapas puse. Life plus. Parastais Hartunga grozījums noraidīts, bet 431. grozījums, kas maina komentārus, labo komentārus. Referenti par, kas par? pret atturas pieņemts. Divi nākošie ietverti. Tad 398. ir ietverts aģentūrās, un visa lapas puse būtībā ir ietverta, jo vai nu tie ir pilotprojekti, vai arī ietverti. Tas pats arī 94., 95., 98. lapa mēs varam doties tieši uh, vidē draudzīgu kopienu. Hartongs no, uh, noraidīts 327, kas par pret. Atturas, noraidīts. Nē, nākošais ir pieņemts Un visa nākošā lapas puse ir pilots projekti, jeb izmēģinājuma projekti. Arī nākošā, arī nākošā, līdz zivsaimniecībai. Tātad šeit ir Hartonga grozījums, kas ir noraidīts. 836. jābalso referenti pret. Tātad pirms tam vēl ir 836. zivsaimniecības produkti referenti pret. Bet daži ir pār. Kas ir pār? Liberāļi pret. Noraidīts. 836. Vai ir kāds par? Nē. Nē. Neviens to neatbalsta. Noraidīts. Nākošā lapas puse, 838. ir izmēģinājuma projekts. Hartunga grozījums noraidīts nākošais, pēc tam. Ā, nē, Hartunga kunga šis grozījums ir atšķirīgs. Tas nav parastais grozījums. Jensens kundze. Es te nedaudz esmu apjukus, kurā lapusē tad mēs esam simtajā. Starptautiskie zivsaimniecības nolīgumi tā līnija. Jā, es piekrītu, ka mēs esam uz tās lapas, bet vai mēs 98. lapsē nobalsojām par 45., 46., 47. grozījumiem? Man liekas, ka nē, manuprāt, tie nav nosakni ar ko citu, bet var jābūt, ka es kļūdos. Tie ir nosakti, tad kaut kas te nav pareizi ar mūsu piezīmēm. Man saka, ka tie ir ietverti kompromisos par B. Mēs pārbaudīsim. Ja nē, tad balsosim rīt vēlreiz. Tātad mēs atgriežamies. Mēs bijām 51. Sivsainiecības komiteja referenti par. Kas par? Paldies pret atturas pieņemts. Atvainojiet, man vajadzēja bals, likt balsot par pirms 51. 41, 46 hartongu, jo tas nav parastais hartongu un grozījums, bet atšķirīgs. Tā, kas par? Pret atturs, tas ir noraidīts. Tad 52. zivsaimniecības komiteja. Kas par? Referenti par, pret. Atturs pieņemts. 53. Referenti par, kas par, pret. Atturs pieņemts. Nākošā Līnija Hartangs noraidīts. 54. kas par pret atturas pieņemts. Nākošā līnija. Atkal Hartangs noraidīts, bet 55. kas par pret atturas pieņemts. Tad izmēģinājumu projektu to skatīsim rīt. Tad balsojam par 44, kas par nākošā līnija, kas par pret atturas pieņemts. Nākošā līnija 56. referenta par kas par pret atturas pieņemts. Nākošā lapas puse. Nākošā līnija jābalso 588 Referenti pret. Vai kāds to atbalsta? Neviens. Ā, nē, atvainojiet. Bet tas ir, mm, tas ir parasti grozījums. Tātad. Zaļie par, vai vēl kāds par? Nē. Hartungungs. Trīs plus un vēl arī zaļie. Kas pret? Atturs. Noraidīts. 57 zivsaimniecības komiteja. Referenti par, kas par, pret, atturas, pieņemts. 62. Referenti par, pret, atturas, pieņemts. Divi nākošie ir aģentūrās jau balsoti. Tad 63 referente pret. Nē, referente par. Ļoti labi. Kas par? Pret. Jābalso elektroniski. Si, si, Carmen Fraga. Karmen Fraga raugās uz Salvadoru. Eh oui, les, les Hong... Ungāri ir pret zilsaimniecību, bet tas jau ir skaidrs. Nu, tautas partijā neskaidrības. Bon. Okay. Bon. Attendez. Bon, vous... Bon, est-ce que, est-ce que nos amis... Vai tautas partija zina, ko grib darīt? Viņi diskutē. Mainās, ok. Beidzam balsot. 21 pār, 17 pret pieņemts. Tas bija 63. Tas atrisina arī nākošo. Visi nākošā lapas puse uh, tiek vērtēta kā izskatīta izkontrolējiet vēl, bet liekas, ka tie ir vai nu izmēģinājumi projekti vai BAI. Tas ir arī tāpat nākošās lapas puses sākumā. Tad ir 4162 hartongu parastais vairākums noraidīts un 222 par to tagad balsojam referenti par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 256, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tad pilotu projekts. 223. ir nākošais. Ir mutiskais grozījums pie 223. referenta, lūdzu. Please. Okay. Apparently we have... Jā, mums ir vienošanās, kas ir saistīta ar to, kas tika apspriests koordinātoru sanāksmē un konkrēti pieņemt agrī eh, pieprasījumu pēc šīs līnijas, taču nevis 15 miljonus, kā viņi piedāvā, bet 5. Ja es kļūdos, tad labojiet mani. Tātad, principā, tas ir atjaunot sākotnējo budžeta projektu un neiet virs tā. L'objectif. Mērķis tam, ko piedāvā referenta, ir atjaunot budžeta projektu. Sidonija, vai tas tā ir? Divi. Whatever the figure. Neatkarīgi no tā, kāds ir tas cipars. Tur īsti nav skaidrs, par ko tad mēs vienojāmies. Jo arī par uzglabāšanu tieši tāpat dažādi cilvēki saka dažādas lietas, un pēc tam arī atšķirīgi balso. Nav jau pirmā reize. Taču šeit mums jābūt pilnīgā skaidrībā. Ja mēs atgriežamies pie budžeta projekta, tad 15 miljonu vietā būs 5. Un šķiet, ka tas ir arī tas, par ko mēs vienojamies. Tātad plus 5, 15 vietā. Okay. To... Labi. Laikam esam vienojušies, ka tas ir tāds labs uh, veids, kā risināt. Kas par šo grozījumu? Paldies. Pret. Atturs. Pieņemts. Sekretariāts saprata, ko tas nozīmē? Jā, laikam. Nākošais ir izmēģinājuma projekts. Tad 257, e, e, kas par, pret, atturas. Divi nākošie ir ietverti. 258. referente par, kas par. Qui contre? Pret atturas. 402. ir ietvars. Un mēs esam pabeiguši kategoriju. Izdevumu kategoriju. Dargie kolēģi, sveicu jūs. Mums vēl ir desmit minūtes it kā, bet nu mēs tiešām esam piekusuši. Mm, man liekas, ka mums ir hipoglicēmija iestājusies, mums nav iespēju sākt citu izdevumu kategoriju, un es piedāvāju līdz 15. tagad uh, pasludināt uh, pārtraukumu, bet lūdzu, esiet precīzi, lai mēs varētu sākt uzreiz pulksnes 15. Un paldies arī tulkiem par viņu pūliņiem. Paldies, sēdi pārtraukta.